Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. Sorry for the, the short. Kolēģi, ja viss ir gatavi, mēs varētu arī sākt mūsu darbu. Pirms šīs sanāksmes ir bijusi koordinātora sanāksme, un es ļoti atvainojos cilvēkiem, kas ir ieradušies saulēcīgi mūs gaidīja. Tagad mēs sāksim mūsu darba kārtību ar 23. punktu. Mēs uzklausīsim Frontex izpildu, izpildu direktoru Un jūs zināt, ka ir arī nācis klajā igada pārskats par Frontex aģentūras operatīvo darbību. Un tāpēc es došu vārdu Fabricam Leģērī. Viņš iesāk šo sarunu 5-6 minūtes, ir paredzēts viņam runāt, un pēc tam būs ļoti daudz iespējas uzdot jautājumus par ziņojumu. Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka Frontex loma esošajā krīzē ir ļoti liela, un um, tā tad mēs varam šeit uh, izvērst tādu vispusēju sārunu, par arī par budžeta jautājumiem varam runāt, un mums Lība komitejā ļoti interesē šis ziņojums. Leģerī kungs, liels paldies par to, ka esat šeit, un mēs esam gatavi klausīt jūsu ievadvārds par Frontex ziņojumu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Godājumie parlamenta deputāti! Šis ziņojums attiecās uz Eiropas parlamentu padomas regulas numuru 656 no 2004. gada īstenošanu. Tas ir tāds ziņojums par jūras ro, ro, robežu uzraudzībai paredzētajām operācijām, ko koordinē Frontex. Šis ziņojums ir jau nosūtīts parlamentam, tāpēc es eh, neaprakstīšu to sīkās detaļās. Es gribēju vispirms pateikt, ka šīs regulas piemērošana pavēr iespēju Frontexam arī apmācīt personālu apmācīt robežsēdas darbiniekus, kā arī sakārtot procedūras. Tātad kopumā mūsu vērtējums ir ļoti pozitīvs. Lasot ziņojumu, jūs redzēsiet, ka tas ir strukturēts trijās daļās. Pirmā daļa ir par grozījumiem, kas tika ieviesti operatīvajos plānos lai šie plāni saskanētu ar jauno regulu, kas pieņemta 2014. gadā. Otrā ziņojuma daļa iet ar procedūru aprakstu. Šīs procedūras ir izstrādājis un ieviesis Frontex. Ir aprakstīts informācijas plūsmas un arī tas, kā Frontex varētu darboties tālāk, lai darbotos saskanīgi ar um, pamatiesību principiem kopīgajās jūras operācijās. Un šajā ziņojumā mēs arī rakstam par uh, konkrētiem piemēriem, kas raksturo katru apvienoto vai kopīgu operāciju. Praktiski iespējams redzēt to, kā šī regula tiek piemērot. Un tad ziņojumam vēl ir trešā daļa. Tur ir tāds vispārējais novērtējums, tiek izvērtēts šīs uh, regulas uh, rezultāts vai arī ietekme, kā tas ietekmē uzraudzību uz ārējās jūras robežas, un arī ir nākotnes, nākotnes skatījums attiecībā uz šīs regulas piemērus, kā mēs varētu to stiprināt, tas arī ir aprakstīts. Un tagad es pateikšu galvenos secinājumus, kas saskaņā ar Frontex ir atzīmēti arī šajā ziņojumā. Šī jaunā regula ir veids, kā labāk aizsargāt cilvēku pamatiesības. Un arī šī regula dod iespēju noteikt skaidrāks noteikums un arī izstrādāt stingrākus noteikumus, konkrētākus darbības noteikumus, kas attiecās uz robežu uzraudzību. Uzņēmēji valsts eh, tagad uzņēmas arī atbildība par visu personu izcelšanu krastā tiecīgās operācijas ietvaros, kas ir aizturēti, un tas ir ļoti konstruktīvi, ņemot vērā, ka tur ir jauktas um, bēgļu plūsmas un arī, ja respektē šis non-refulmā princips. Un operatīvākā līmenī šī regula ir arī devusi savu, tādu savu pienesumu. Uh, nacionālo virsnieku lomas uh, konstatēšanā, formulēšanā arī arī Nacionālā koordinācijas centra funkcijas ir identificētas skaidrāk, ir arī precizētas informācijas plūsmas, tās plūsmas, kas būtu operatīvā līmenī jāsniedz dažādiem, dažādiem iesaistītajiem, tieši izvēršot gan meklēšanas, gan glābšanas operācijas. Un tas ir ļoti svarīgi šajās kopīgās operācijās Um, kad Frontex šajā operācijā mm, teiksim, pāriet no robežu uzraudzības kaut kādas aktivitātes uz noteiktām glābšanas aktivitātēm. Un tad ir iespējams arī uzlabot šo darbu. Ir iespējams uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm. Uz šo brīdi e, šajā ziņojumā apskatītajā periodā nav bijis neviens gadījums, kad e, migranti ir izcēlušies krastā trešajā valstī. Uh, bet mm, tomēr atsevišķos operatīvos plānos ir iestrādāta tāda iespēja. Ir paredzēti šādi potenciālie krastā izcelšanās gadījumi, ir īpaši operācijā Poseidons. E, šeit attiecīgā trešā valsts ir Turcija šajā operācijā, un tad ir varētu būt arī gadījumi saistībā ar Spāniju, kur trešā valsts būtu Maroka. Un, lai arī pārskata periodā mums nebija neviens gadījums, kad migranti būtu izcēlušies krastā trešajā valstī, tomēr no Frontex perspektīvas ir, ir nepieciešams arī padomāt, kā uzņēmuša dalība valsts eh, strādās ar eh, situācijas izvērtēm. Varbūt šeit vajadzētu uzlabot kaut ko nākotnē. Un vēl arī veicot apmācības, mēs nonācām pie noteiktām atziņām sakarā robežsēdz darbu. Šīs regulas piemērošana dod labu iespēju aktualizēt eh, robežsargu un darbības metodas, arī apmācīt robežsargus jūras tiesību jomā, arī par to, kā vest glābšanas meklēšanas operācijas. Šīs mācības eh, deva arī iespēju stāstīt par fundamentālajām tiesībām, eh, kā arī informēt par, par um, pamatiesībām un visām regulām likuma varas spēku, kas uh, attiecas uh, tieši uz jūras operācijām. Paldies par uzmanību. Thank you very much, Mr. Legeri. Um, you always give... Uh... Paldies. Jūs vienmēr ļoti īsi un kodolīgi spējat izstāstīt svarīgas lietas bet mums ir divi punkti darba kārtībā, numur 23 un 24. Un mēs arī gribējām jūs iesaistīt viedokļu apmaiņā par regulu 2007-2004 par sadarbību ar trešajām valstīm un Frontex. Un mums arī deputātiem ir jautājums par to, kā tas realizēs praksē. Tāpēc mēs vēlējāmies arī dzirdēt jūsu viedokli par šo te regulu, kas ir 24. punktā mūsu darba kārtībā. Es vienkārši ierosinu, ka, ka, ka varbūt nevajadzētu tagad mākslīgi dalīt šīs divas regulas, divas tēmas, jo ļoti iespējams, ka būs tādas eh, lietas, kas attieksies vienlīdz uz vienu un otru gadījumu. Es ierosinu, ka mēs eh, varētu tagad veltīt uh, laiku detalizētiem jautājumiem, jo īpaši tie kolēģi ir ieinteresēti, kas budžeta un regulas piemērošanas jautājumos ir ieinteresēti, tad, tad um, arī kontekstā, kā darbojas Frontex tagad krīzes laikā, arī, un tagad mums ir laiks par visu to runāt. Un tāpēc um, mēs varētu varbūt apvienot 23. 24. tad mums ir vairāk laika nekā ierasta, kā lūdzu, nekautrēties uzdodiet jautājumus un sakiet savus domas. Pirmais jautājums būs no Koeljo kunga. Liels paldies un paldies, Leģeri kungs, par šo runu. Kad iepriekšējā gadā šī regula tika pieņemta, jau Eiropā bija ļoti nopietni izaicinājumi Bija cilvēki, kas uh, meklēja patvērumu, kas mīra virsjūrā, nesasniedzot mūsu krastus. Bet um, mēs arī ieviesām komitoloģijas noteikumus, kas arī regulē glābšanas un meklēšanas darbs uz jūram. Uh, Mums ir eh, nepieciešams non-refulmam princips, mums ir eh, ne, nepieciešams nodrošināt, ka netiek eh, laivas atgrūstas atpakaļ starptautiskos ūdiņos, un mums ir nepieciešams nosargāt mūsu robežas. Un es esmu arī referents, un mēs strādājot kopā ar jums, esam sasnieguši labu kompromisu un labu tiesisko ietveru. Saskaņā ar ziņojumu, ko jūs prezentējat, šķiet, ka regula atbilst mērķiem, un es atbalstu jūs paziņojumu. Paldies jums par pūliņiem! bet, eh, diemžēl, mēs joprojām neesam spējuši atrisināt šo krīzi, kā arī mēs neesam varējuši samazināt bojā gājušo skaitu. Un tikai vakar 34 cilvēki, 4 zīdaiņi, 11 jauni bērni noslīka. 20, 2500 jau ir gājuši bojā šajā gadā. Eh, šeit mēs esam daudz diskutējuši par eh, iemesliem, bet uh, būtu labi, ja parlaments varētu dzirdēt arī jūsu domas, un es gribētu uzdot četrus konkrētus jautājumus. Pirmais, vai jūs piekristu, ka tas eh, fakts, ka dalība valstis eh, ne, bet tas ir problēma, ka nu, uz dalībvalstīm šī regula neatiec tikai, ja tās darbojas caur Frontex. Otrais jautājums. Vai jūs piekrītat, ka Frontex um, nav bijis operatīvie līdzekļi, lai jūs darbotos saskaņā ar man, mandātu un šo regulu? Un trešais, vai neraugoties to, ka ir solījumi piešķirti tehniku un jaunus resursus, tomēr dalība valstis nav sniegušas tik daudz, kā tika solīts, un tik daudz, vismaz kā operācijā Triton. Un pēdējais jautājums, vai jūs piekritīsiet, ka neraugoties uz lielāku koordināciju, dalību valstis joprojām cenšas izvairīties no atbildības, kas attiecas uz glābšanas un meklēšanas operācijām? Paldies! Paldies! Jūs tiešām uzdevāt tāds ļoti svarīgus jautājumus. Arī es gribēju to vaicāt, vai tiešām dalībvalsts ir piešķīrušas resursus, ko solījušas. Lielas paldies, ka jūs uzdevat šo jautājumu. Es tagad varu ņemt sev vērā no runātāja saraksta. Jautājumi bija lieliski. Un tālāk ir Radev kungs manā sarakstā, kas arī grib izteikties. Paldies priekšsēdētāji, godājumie. Te kolēģi. Tad ir arī tas rīcības plāns, kā atgriezt, kā atgriezt um, tos, kas nesklasificējas starptautiskai aizsardzībai. Komisija pieņēma šo dokumentu. Uh, mēs uzskatām, ka nu, Frontex loma ir jāstiprina Ehm, būs arī iespēja mm, tātad organizēt šo darbību, kā atgriezt migrantus uz izcēlesmes valstīm, ne tikai kārtot cits lietas. Aģentūrā būs īpaša vienība, eh, tā nodarboties ar, nodarbosies ar šo aktivitāti un būs īpašas operatīvās grupas. Šajā kontekstā, kā jums šķiet, kad Frontex sāks eh, šīs operācijas, eh, kas attiec uz migrantu atgriešanu atpakaļ uz izcēlesmes vietām, un kādi būs vēl citi izaicinājumi, kādi problemātiski uzdevumi šo operāciju? veikšanai. Um, es esmu no Bulgārijas, un Bulgārija ir liels migrācijas uh, sloks, uh, cik lielā mērā jūs atbalstīsiet migrantu iestādes un cik lielā mērā neveiksmīgi patvērumu nu, pieprasītāji tiks atgriezti tranzīta vai izcelsmes valstīs. Un vēl viens precīzāks jautājums, vai jūs atbalstīsiet Bulgāriju? īstenojot readmisijas līgums ar Turciju un Alšķīri. Spinelli kundze, lūdzu, Bārbara. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Leģērī kungam par ziņojumu. Man ir divi jautājumi. Pirmais Kā jūs varētu izskaidrot šo milzīgo resursu samazinājumu jūlijā un augustā, jo īpaši operācijās vidusjūrā? Tur, principā, Itālijas uh, krastasardze un militārie spēki, viņi realizē šīs meklēšanas un glābšanas operācijas. Tas bija jūlija, augustā. E, viņi izmanto resursus, ko bija piešķīrusi īrija organizācija Sīvoč un e, citas organizācijas. Mans nākamais jautājums ir par finansējumu, ko piešķir dalībvalsts. Šeit es e, gribēju paturpināt ko Elju kunga jautājumu. Un vēl ir varbūt precīzāks jautājums. Es gribētu zināt, kādā veidā Frontex ir izmantojis izmantojis vai izmantos eh, Traitona operācijai piešķirtos fondus, eh, kas ir saņemti kopš aprīļa, lai izvērstu aktivitātes centrālajā vidusjūras daļā, un kādus resursus izmantosiet meklēšanai un glābšanai, un ko izmantosiet, eh, lai identificētu karstos punktus, un kādi budžeti tērēšanai ir jūsu rīcībā lai īstenotu piespiedu atgriešanu tiem cilvēkiem, kam nedos patvērumu. Paldies! Ļoti skaidri un precīzi jautājumi. Kellers kundze, lūdzu. Paldies! Arī man būtu jautājums par izcelšanos trešajās valstīs, ko minējāt. Nu šķiet, ka tagad par visiem jautājumiem runāsim kopumā. Priekšsēdētājs, ceru, ka nē, nu neiebildumu. Labi. Jūs savā ziņojumā mināt, ka ir iespēja uzlabot trešo valstu drošības izvērtējumus. Kā tad tos īsti var uzlabot, kur slēpjas problēma? Un pēc tam jūs minējāt, tātad šī iemesla dēļ nav bijuši, bijusi izcelšanās trešajās valstīs. Tad, nu, gribētu jautāt, kurās trešajās valstīs jūs gribētu, lai tas notiek un kādēļ tas nenotika? Tālāk par sadarbību ar trešajām valstīm, arī tas bija šodien darba kārtībā iekļauts. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kāda ir bijusi sadarbība pēdējā laikā vai kādi jaunumi, vai plānot uh, jaunu sadarbību uzsākt tieši attiecībā uz Turciju, tas mums interesētu. Un tālāk glābšanas meklēšanas operācijas. Kādus secinājumus jūs varat izdarīt no jūsu iesaistīšanās glābšanas meklēšanas operācijās vidusjūrā, Frontex kā robežu aizsardzības aģentūra? Uh, salīdzinot ar um, tātad, jūsu aprīkojumu pretstatā citām aģentūrām, kāda būtu jūsu secinājuma un kas jādara, lai pārliecinātos, ka cilvēki neiet bojā pie mūsu robežām. Un tas vēl aizvien notiek uh, šobrīd ne pie Lampedūzas, bet pie Grieķu salām, tādēļ gribētu zināt, ko jūs esat iemācījušies no Tritona operācijas. Paldies! Again, thank you very much. Paldies! Albija Augustin, lūdzu. Gracias. Ah. Bueno, Frontex representa para nosotras lo peor. Paldies. Manuprāt, norobežošanās no migrantiem Eiropā, Eiropas sienu un žogu celšana, tā ir tā problēma, un tas parāda, ka Eiropas Savienība šobrīd uh, ir izgāzusies. Eiropa šobrīd atrodas krīzes situācijā un komisija no savas puses piedāvā stiprināt Frontex. Manuprāt, tas ir vissliktākais pasākums, ko īstenot. Bet nu labi, daži citi jautājumi. Kāda būtu Frontex loma Mogherīni īstenotajā operācijā? Un cik daudz naudas tam ir veltīts, vai drīzāk nevajadzētu uh, veicināt um, attīstības palīdzību un stiprināt šo valstu ekonomiku, lai cilvēkiem nebūtu jādodas prom no savām valstīm. Otrakārt, kādā veidā šī regula tiek piedo, uh, piemērota soda un melija? Jūs teicāt, ka jānodrošina, lai Frontex uh, operācijas atbilstu pamatiesību ievērošanai, bet uh, Soda Melija ir um, novērota ļoti vardarbīga situācija, un tad es gribētu jautāt, kādā veidā pamatiesības tad sasaucas ar dzeloņstiepļu žogiem. Un gribētu jautāt, kāda ir sadarbība attiecībā uz ārējo robežu aizsardzību. Savā ziņā jāsaka, ka trešās valstis paveic smagāko darba daļu - Tunisija, Eģipte, Turcija, vai jūsuprāt tās pienācīgā mērā nodrošina pamatiesību aizsardzību? Paldies! Paldies! Kristīna Rebūda Donifai, lūdzu. Paldies! Priekšsēdē, paldies, Ligerikungs, par šo paziņojumu. Un, un mm, tā ir tiešām tā tēma, kur mēs gribam izvērst debatas. Esmu ļoti apmierināta, ka jūs kārāt arī savā runā attiecības ar Frontex un trešām valstīm. Un es uzreiz gribēju jums norādīt. Un man ir vairāk jautājumi, piemēram, darba nolīgums, kas ir parakstīts ar paģentūru un komitēnām iestādēm atsevišķām valstīm. Un um, mēs jūs izmantojam arī internetu un sekojam šīm plūsmām, vai eh, kā tas ir, ka parlaments eh, nav īpaši informēts par šo te norīgumu, mēs drīzāk eh, zinām par to, ka ir saprants memorāns, kur vairāk fokusējas uz pamudām tiesībām, vai tiešām šis darba nolīgums dod iespēju Frontexam un trešajām valstīm uh, piedalīties atpakaļ izraidīšanas procedūrās, arī kopīgi veikt uzraudzību, sadarbojoties ar trešo valstu e, kompetentajām iestādēm. Vai šajā procesā būs respektēts arī fundamentālās tiesības, e, tiesības pamest uz valsti un pieprasīt e, patvērumu? Eiropas parlaments regulāri pārauga šo te nolīgumu, lai nodrošinātu saskaņu ar starptautiskiem tiesīgumu vārtiem, aktiem. Un noteikti šajā darbā nedrīkstam mēs ignorēt ne pilsoniskās sabiedrības tiesības, ne arī Eiropas parlamenta tiesības uzraudzīt šo darbu. Paldies! Thank you. Paldies! Barbara Kudrika, lūdzu. Thank you. Paldies. Tikai viens jautājums man būtu. Liels paldies par prezentāciju. Kā vērtējat operāciju Poseidons? Un kāda veida rezultāti ir sasniegti no šīs operācijas? Ja Poseidonam tiktu piešķirts papildu finansiālais atbalsts, Vestatā trit, operācija Tritons, kāda būtu rezultāta? Paldies! Paldies, Lundbergs kundze lūdzu. Tack för informationen och tack för ordet. Eh, jag har lite... Liels paldies! Paldies par sniegto informāciju un paldies, ka dodat iespēju izteikties. Man būtu kāds jautājums. Pirmkārt, kā raugāties ar kā raugāties attiecībā uz mūsu attiecībām un sadarbību ar Turciju. Šeit es domāju tīri par kuģiem, kas um, dodas no Turcijas uz Kosu Grieķijā un neviens nerīkojas. Frontex taču vajadzētu um, liekt iespēju šiem kuģiem doties uh, šajos uh, ļoti bīstamajos apstākļos pagājušajā nedēļā biju Kosā, tik ierodas ļoti daudz um, šādu ūdens transporta līdzekļu, un es nesaprotu, kā to novērst. Turklāt gribētu arī saprast, kas tiek darīts, lai ļautu mums izvairīties no tā, ka Frontex darbības tiek izmantotas, lai uh, nodrošinātu to, ka migranti nokļūst Eiropā, lai izvairītos no tā, ka ierodas teroristi. Un cik lielā mērā jūs sagaidāt, ka sadarbība ar Lībiju, Maroku un citām valstīm uzlabos bēgļu situāciju vidusjūras reģionā? Paldies! Paldies! Lopes Agilārs kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Leģerī kungam par ziņo, ziņojumu, informāciju. Paldies, ka ieradāties pie mums un izmantot šo iespēju ar mums runāt. Nu, man būtu daži tieši jautājumi, gribētu pievērsties dažiem specifiskiem aspektiem attiecībā uz Frontex pieredzi un zināšanām, ko esat līdz šim ieguvuši. Tūkstošreiz jau ir teikts, ka šī aģentūra ir balstīta uz vēlmi sadarbīties, sadarboties starp dalību valstīm. Bet pieredze rāda, ka ir pilnīgi acīm redzams, ka dažas dalībvalsts sadarbojas un citas nē. Šorīt no rīta, uzrunājot uh, un runājot par humanitāriem aspektiem um, šai briesmīgajai krīzei un situācijai, kas ir radusies ar milzu skaitu bēgļu un patvērumu meklētāju, kas ierodas Eiropas Savienībā, mums jau atkal bija iespēja kritizēt uh, to, ka trūks politiskās gribas. Bet kā ir ar politiskās gribas trūkumu sadarboties ar Frontex? Esam pieredzējuši daudz operāciju, ir izglābtas dzīvības, tā jā, fakts un taisnība. Pārsvarā dzīvības tiek izglābtas jūrā. Tomēr vienmēr tur uh, pamatā ir dažu dalībvalstu vēlme sadarboties un dažu citu dalībvalstu nevēlme. Uh, varbūt eh, jāsauc vārdos un ko varam darīt, lai panāktu, ka visas dalībvalstis, kas formāli īsteno Schengenas nolīgumu, varbūt tomēr visas varētu reāli iesaistīties procesā. Otrs jautājums. Tieši šī paša iemesla dēļ un šīs subjektīvās pieredzes dēļ mēs Frontex identificējam ar Eiropas Savienības jūras robežām, bet uh, Eiropas Savienībā ir ne tikai jūras robežas. Tādēļ gribētu jautāt, kas jādara, lai uzlabotu par uh, Frontex sniegumu un saredzamību sauszemes robežām. Ne tikai jūras. Dažas no tām šobrīd sastopas ar milzu spiedienu, ir novērojama tiešām krīzes situācija, un tur situācija ir pilnīgi cita. Frontex operācijas um, esošajā situācijā, tur mēs runājam par bēgļiem un patvēru meklētājiem, kas bēg no izmisuma, no um, spīdzināšanas reģioni, kas atrodas tieši blakus Eiropas Savienības ārējām robežām, bet jājautā, kādā veidā pārvirzīt Frontex no ūdens robežām, no jūras robežām uz sauszemes robežām. Un vēl nobeigumā vēl viens jautājums. Finanšu pār, uh, um, iespējas un uh, finanšu resursi, kas ir nepieciešami, lai tie nestu rezultātus. Kā saprast, uh, kā palīdzēt cilvēkiem kritiskā situācijā jūrā un uh, cīnīties par to, ka šīs cilvēku tirzniecība, cilvēku tirgotāju un kontrabandistu, tātad parastās, uh, parastie cilvēki tomēr tiek izglābti. Paldies! Dievs Demēras kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, ja godīgi, es patiešām saprotu, ka šī diskusija ir leģērī kungu, bet es domāju, ka mums visiem nāks tikai par labu uzklausīt arī komentārus, kas varbūt ir pašsaprotami, varētu šķist pašsaprotami, bet, nu, ja nesat informēts, tad tā gluži nav. Ja paraugamies spēkā esošajā Frontex regulā, Tad Frontex pēc idejas strādā ar koordināciju, sadarbību, strateģiskās analīzes veikšanu un atpakaļ nosūtīšanas atgriešanas gadījumiem. Ja paraugamies Frontex vēsturē, neatkarīgi no tā, kas ir teikts regulā, Frontex ir īstenojis veselu virkni operāciju, līdzīgi kā jau to minēja kolēģi bet um, aģentūra ir savu tālu padarījusi redzam tikai attiecībā uz jūras robežām, bet pēc idejas jau Frontex um, ir saistīts ar robežu kontroli kopumā. Šobrīd uh, esam nonākuši ārkārtas situācijā. Mums jārunā par um, šausmīgu humanitāru drāmu, kas norisinās mūsu acu priekšā. Uh, Un migrācijas darba kārtībā pirmais punkts, pirmā prioritāte ir dzīvību glābšana. Un tieši tādēļ Frontex resursi um, tiek izmantoti, lai glābtu cilvēku dzīvības, un tieši tādēļ tās redzamākās Frontex īsta, um, tātad veiktās operācijas um, vidusjūras reģionā, Tritons un Poseidons, kā reiz ir saistīts ar dzīvību glābšanu. Nu, arī būtu, ka tas ir acīm redzami, pašsaprotami, bet ir svarīgi to vēlreiz atkārtot. Manuprāt, ik viens šīs komitejas, um, ikvienam no šīs komitejas locekļiem ir jāapzinās. Otrakārt, gribētu runāt par sauszemes robežām. Ja Frontex neviens neaicinās, tad um, Frontex tur nedosies. Spānija nav aicinājusi Frontex uz Sotā Emalija. Tas vienkārši šāda vēlme nav pausta, un tad, nu, Frontex paši uz savu galvu tur nedodas. Bet Frontex ir iesaistīts uh, um, darbā pie gaisa robežu aizsardzības. Un, kas attiec uz robežu kontroli kopumā, manuprāt, um, ir jāpatur prātā daudzas lietas. Ir arī ūdens, ir tāda jūras robežas, sauszemes robežas, arī upes, kas ir robežas tomēr vārdu robeža ar vārdu robežu kontrols postenis nejauksim. Uh, Bieži vien robežas ir uh, tādas nejauši novilktas līnijas, līnija, ko var ūdenī jūrā ievilkt, bet robežkontrols postenis savukārt ir konkrēta vieta, kur legālā kārtā tātad tiek šķērsots robežas un virzītas migrācijas plūsmas. Nu, vēl viena it kā pašsaprotama lieta, un es, protams, atvainojos, ja jums te šķiet, ka es uh, vienkārši klāstu faktus, kas visiem ir zināmi. Bet iemesls, kādēļ es to minu, ir sekojošais. Uzklausot izskanējušos komentārus, uzklausot viedokļus, kas izskanējuši arī pagātnē, man radies tāds iespējas, ka daudzi jauc Frontex uh, lomu, viņiem nav īsti skaidra Frontex loma, kā tā noteikti regulā. Tikko tika runāts, ka Frontex esot militāra operācija, bet, nu, pilnīgas muļķības. Frontex nav nekāda militāra rakstura un, manuprāt, ir, tam jau jābūt pašā sarunas sākumā skaidram. Bet Karlos minēja kādu ļoti svarīgu lietu, kas arī man ir svarīga un rada bažas. Leģerī kungs, jūs jau zināsiet, ka ir šis kritēriju saraksts, kur tiek runāts par dalību valstu kapacitāti, tātad uh, jūras, uh, robežu kontekstā, sauszemes robežu kontekstā, ko dalību valstis nodot Frontex rīcībā. Un tādēļ tagad ir svarīgi mm, paskatīties, kā dalība valsts šādā ārkārtas situācijā ir reaģējušas. Varbūt jūs šo jautājumu varētu komentēt. Tīri paturot prātā to, ka ir ārkārtas situācija, gribētu jautāt, kādu pienesumu ir dalība valstis uh, Uh, sniegušas un kādu palīdzību darījušas pieejami. Paldies! Paldies, Demeres kungs! Nu, man patiesībā šķita, ka šoreiz kolēģiem būtu iespēja tā nesteigties un vienreiz pa visām reizēm uzdot jautājumus, neskrienot. Nu, tā tāda īpaša situācija, parasti es visus steidzinu, visiem lūdzu liekt punktu pēc divām minūtēm, bet šoreiz pārmaiņas pēc pie mums ir ieradies viesis, kas var 5, 5 minūtēs rezumēt savu ziņojumu un neko neizlaist. Un arī visiem jums ļoti gudri jautājumi, ļoti gudri komentāri, komentāri burvīgi, ļoti labs modelis debatēm. Leģeri kungs. Uz, uzklausījām ļoti specifiskus jautājumus, bet arī vairākus jautājumus par krīzi kopumā un Frontex lomu. Tika runāts arī par tādiem pretrunīgiem jautājumiem, jautājums vai dalībvalsts piešķir finansējumu organizācijai Un jautājums tā tad uzklausījām, laiks mums arī pietiekami, tādēļ uh, aicināt jūs tiešām detalizētas tiem atbildēt. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām sākšu um, ar jautājumiem, kas tika veltīti uh, jūras operāciju regulas uh, grozījumiem, pēc tam par operācijām, un otrajā savā izklāsta daļā runāšu par trešajām valstīm un sadarbību ar tām. Un tad arī varēšu jums sniegt uh, detalizētāku informāciju par šo sadarbību. Ja mēs runājam par dalību valstu iesaisti Poseidona operācijā vai Tritona operācijā, man ir jāatzīst, ka ļoti ātri pēc Eiropa padomas aprīlī dalību valstis piedāvāja palīdzēt arī finansiāli, un tas notika patiešām ļoti ātri, lai uh, Tritona operācija būtu veiksmīgāka. Nu, tikai piemērs ilustrācijai februārā, februāra mēnesī martā bija sešas patruļas laivas, un pēc tam mēs varējām izmantot jau 18 patruļas laivas. Tas pats attiecas arī uz lidaparātiem, helikopteriem, mums bija tātad divas lidmašīnas, uh, Un, ja runājam par robežsargiem, mēs divas līdz trīs reizes varējām paaugstināt uh, tātad kapacitāti Triton operācijā, piemēram, Itālijā. Ja runājam par Poseidonu Grieķijā, šobrīd, nu, atkarībā no uh, laika, tā tad ir 14 patrulējošo laivu. Cik ne, cits nedēļas to skaits ir lielāks, cits eh, mazāks. Mēs tāpat varējām arī eh, robežu sārgu skaitu paaugstināt, arī pie eh, sauzemes robežām. Un nevarētu teikt, ka dalība valstis patiešām nav piedāvājušas finansējumu. Protams, eh, mēs saņēmām arī tehnisko aprīkojumu, eh, ekspertu veidā, piemēram, saņēmām gan sauzemes, uz sauzemes izmantojumu aprīkojumu, gan arī eh, ūdenī izmantojumu aprīkojumu. Protams, ir daži dalība valsts, kur rīcībā ir šādas ierīces un citām tādu atkal nav. Bet es gribu teikt, ka visas Schengenas valstis patiešām um, deva savu ārtāvu operāciju norisei. Tās patiešām ir labas ziņas, un tas pierāda, ka ir un joprojām eh, pastāv šī politiskā grība, ko pauž dalību valstis. Tās atbalsta Frontex operācijas. Bija konkrēts jautājums par dalību valstu atbildību, kad eh, runā par eh, cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā. Dalība valsts ir uh, kompetents atbildīgs šajā gadījumā, jo saskaņā ar starptautiskajiem likumiem un jūras likumiem meklēšana un glābšana ir dalība valstu pienākums. Līdz ar to Eiropas Savienība nav, uh, teiksim, tāds identificēts uh, interešu turētājs, bet es varu piedalīties šajās operācijās, ko katrā ziņā mm, vada mm, dalību valstu iestādes. Ja runājam par tritonu, Itālija šeit ir ļoti svarīgs spēlētājs. Itālija ir veikusi tūkstošiem meklēšanas un glābšanas operāciju Un runājot par Poseidonu, šādas operācijas Grieķija rīko katru dienu. Un runājot par Maltu. Malta piedalās Tritona operācijās un piedalās ne tikai praktiski ar savu darbu, bet arī uh, maksājot finansējumu. Līdz ar to es nevarētu teikt, ka dalība valstis ir kūtras, piemēram, runājot par glābšanas un meklēšanas operācijām. Izskanēja jautājums par it kā šķietamu finansējumu samazināšanu Tritona operācijai vasarā. Es nezinu, kādēļ šāds viedoklis jo mums ir 18 patrulējošo laivu konkrētā teritorijā, un pateicoties tam mēs jau varējām savu plānu izpildīt jūlijā un augustā. Tiesa gan dažas no šīm patruļas laivām nosūtīja Itālija, tātad dalību valsts. Šīs laivas piedalījās Tritona operācijā, bet ja nu kādu brīdi trūka aprīkojuma, un lai varētu turpināt Poseidona operācijas, mm, brīžiem tika izmantots arī vairāk itāļu patruļas laivas, lai varētu šīs operācijas turpināt un e, izvest. Mēs saņēmām arī papildus līdzekļus pateicoties divpusējiem nolīgumiem ar Itāliju nu, īru kuģi, ņemot vērā īrijas īpašo statusu, tāpat kā apvienotās karalists īpašo statusu, nedrīkstēja piedalīties Poseidona operācijās, jo šīm valstīm ir tās augtais opt-out status, un tās tā tad arī nav pilnvarotas īstenot Schengens robežu kodeksu. Darbā piedalījās arī o, dažas nevalstiskās organizācijas, kas veica šīs e, meklēšanas un glābšanas operācijas. Un nu, ne jau tādēļ, ka tām šķita, ka, piemēram, valsts iestādes nedara pietiekam daudz, bet vienkārši šis uh, e, NVO vēlējās piedalīties, arī uh, izmantojot privātu finansējumu. Uh, Ja mēs runājam par mācību, kas gūta pateicoties Poseidonu un uh, uh search and rescue aktivitātēm, jāsaka, ka Poseidons uh, patiešām bija veiksmīga operācija un Eiropas Savienība un Frontex tagad var izlausties no tādām legālajām važām, jo, kā jau minēju, Frontexam nav mandāta veikt šīs glābšanas un meklēšanas operācijas bet ir ļoti vienkārši tātad pārslēgties no uh, robežas aizsardzības uz šīm search and rescue operācijām. Uh, un ir e, atšķirīgas komandas, kas šeit ir jāievēro, piemēram, e, Itālijā Tritona operācijas laikā. Tātad tika mainīta vienkārši šī komanda, pārējot no viena veida operācijas uz citu operāciju, tātad e, skatoties arī, vai kāds nemēģina nelegāli tikt pāri robežām. Un Jāsaka, ka tad, kad atkal vajadzēja vairāk pievērsties šīm glābšanas un op meklēšanas operācijām, tad uh, Poseidons to arī darīja. Un tātad šādi mainīt aktivitāšu veidu ir iespējams, un pēc šīm meklēšanas glābšanas operācijām atkal var tātad, teiksim, pārslēgties uz parasto darbības veidu, proti ro robežaizsardzību. aizsardzību. Un tas viss notiek saskaņā ar Trītona operatīvo plānu vai arī Poseidona operatīvo plānu Grieķijā. Un tie migranti, kas tiek izglābti ūdenī, tiek eh, tātad izvietot attiecīgās eh, vietās saskaņā ar vienošanos, kas ir veikta ar dalību valsti. Uh, un šos cilvēkus ir iespējams pārbaudīt, un Frontex viņus var informēt par viņu tiesībām, un es gribētu teikt, ka ir tāda patiešām nevainojama gluda pārēja, nu, var vienā brīdī veikt šo, nu, robežu uzraudzību un tā pašā laikā pēc kāda brīža pārslēgties uz šīm eh, meklēšanas glābšanas operācijām.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 jādomā tātad par īpašām struktūrām. Ir dalība valstis, kurās ir īpašas struktūras, kas ir atbildīgas tieši par jūras robežu novēršo, novērošanu. Viņu rīcībā ir uh, attiecīgais aprīkojums, un es tātad uh, šeit nesaskatu nekādas operatīvas grūtības sadarbībā starp. Uh, krasta uh, apsārdzi un uh, citām struktūrām. Um well, of uh, military operations. There were Operācijas vidusjūrā arī vairāk kolēģi uzdeva jautājumus tieši par to, un uh, īpaši, uh, cik daudz līdzekļu Frontex piešķirs Eiropas uh, Savienības uh, operācijām. Formēd, piemēram. Uh, Jāsaka, Frontex nevar piešķirt finansējumu un cita veida kapacitātes e, eiro nafor med operācijai. Tā ir militāras dabas e, operācija un par to tika lēmts ņemot vērā ES militārās e, kapacitātes. Jāsaka, mēs esam uh, Uh, robežu pārvaldes aģentūra un saskaņā ar ES standartiem tā ir civilās aizsardzības misija, tātad mēs varam veikt tikai civilos kontrolas un jāievēro Schengenas robežu kodeks, kā arī Eiropas Savienības likumdošana, ko, par ko nobalso parlaments. Nu, citreiz ir varbūt tādi pārpratumi par to, ka Frontex it kā varētu piedalīties militārās operācijās, bet jāsaka, ka ne ar finanšu, ne kādiem citiem instrumentiem mēs nevaram piedalīties militārās operācijās. Eiropas Savienība piedalās militārās operācijās tādās kā, piemēram, Eironafor Med, protams, varētu būt eh, neliela pārklāšanās attiecīgās teritorijās, jo tās teritorijas, kur notiek Frontex operācijas, ir eh, galvenokārt Eiropas dienvidos, un koordinācija, protams, ir nepieciešama. Koordinācija nozīmē to, ka Frontex eh, civilajiem spēkiem ir jāzina, kur tad atrodas šīs uh, Euronafor med struktūras, eh, kas tajā pašā laikā ir jāinformē par Frontex civilajām struktūrām, kas atrodas uz vietas. Un, ja ir šīs search and rescue aktivitātes, tas, protams, arī uh, ir jādara zināms. Ja, piemēram, kāds, eh, kāds militārs kuģis uh, ir kaut kur atrodas uh, nelaimes vietā, tam ir arī jāpiedalās šajā glābšanas operācijā. Uh, Un, protams, koordinācijai ir jābūt glūdai, lai varētu labāk arī šīs operācijas īstenot. Ir iespējams, ka pateicoties militārām struktūrām, var piemēram uh, novērst eh, noziedznieku uzbrukumus, piemēram, mūsu civilajām struktūrām. Jūs varbūt atminieties, eh, ka mm, starp eh, Itāliju un Lībiju bija divi uzbrukumi, ko veica noz organizētie noziedznieki, tad, kad Frontex veica šīs glābšanas operācijas. Nu, protams, tad arī militārie spēki var spēlēt savu lomu šādos gadījumos, bet es gribu teikt, ka kopš Euronafor med operācijas uzsākšanas nu, nav bijuši tāda veida incidenti vairāk. Tālāk Poseidonu operāciju uh, rezultātu Grieķijā salīdzinot ar Tritonu Itālijā. Nu, paskatīsimies kartē uz geogrāfisko izvietojumu. Nu, no Lībijas eh, līdz Itālijai ir aptuveni 200 kilometru, un no Turcijas līdz uh, Grieķu salām ir vien 5 līdz 10 kilometri. Protams, situācija atšķiras, un uh, Līdz ar to ir eh, nepieciešams arī atšķirīgs aprīkojums un atšķirīgs kapacitātes, un arī nu, gūtā mācība nav identiska. Gribētu teikt, ka Grieķijā tagad ir vērojams tieši migrantu pieplūdums no tevējiem austrumiem, galvenokārt no Sīrijas, un ņemot vērā Sīrijā notiekošo, vairums no viņiem arī varēs uh, saņemt uh, bēgļu statusu Eiropas Savienībā. Itālijā situācija ir citādāka. Līdz 60% no migrantiem ierodas uh, no Lībijas, viņi ierodas Dienvidu Itālijā un uh, tie nav automātiski cilvēki, kam ir nepieciešama aizsardzība, tie nav bēgļi, tātad tie ir vai no nu ekonomiskie bēgļi vai mm, nelegāli bēgļi. Ja mēs runājam par klāpšanas un meklēšanas operācijām, katru dienu jūrā notiek šādas operācijas, kurās piedalās Grieķijas iestādes un ir tādas pašas operācijas, ko uzsāk arī uh, Turcijas robežsārdze. Un tad, kad es jūlijā biju Turcijā, man arī apstiprināja, ka šādas operācijas viņu veids. Ņemot vērā to, ka no Turcijas līdz Grieķu salām var nokļūt ļoti ātri, tas nav liels attālums, ir ļoti grūti tātad noķert to brīdi, kad šie cilvēki ierodas jau eh, Grieķijas teritoriālās ūdeņos un kad tad eh, vajadzētu uzsākt šādas eh, meklēšanas un glābšanas operācijas. Tāpat dzirdēju jautājumu par to, kā, ies, kā iemaksāt savu ārtaru šajās Frontex Operācijās bija tā sauktā rabbit operācija, ātrās reaģēšanas operācija, ja dalība valsts to pieprasa, un Frontex eh, izpildu direktors piekrīt uzsākt šādu operāciju, tad dalību valstīm obligātā kārtā ir eh, jāpienes savs ārtaušs šādās operācijās. Un, protams, mēs varam domāt arī par to, kā izmantot Frontex, lai būtu arī, teiksim, um, obligāti maksājumi no dalību valstīm, to varētu vienu dienu arī piedzīvot, ja mēs vēlētos uzlabot mūsu operāciju kvalitātu un, piemēram, veikt tās arī daudz skaitlīgāk. Varbūt tagad uh, pievērsīšos konkrētiem jautājumiem par atpakaļ atgriešanas politiku. Būsiet jau iepazinušies ar komisijas paziņojumu, tāpat kā arī eh, ar prezidentūras eh, secinājumiem vakardien notika iekšlietu un tieslietu padome. Tātad būsiet jau dzirdējuši, ka Frontex mandāts tikšot pagarināts eh, arī attiecībā uz atgriešanas politiku. Gribu teikt, ka tagad mēs varam organizēt tādus kopīgas atpakaļ atgriešanas lidojumus, un Frontexu var izmantot arī dažādi loģistisku problēmu risināšanai, un tagad tika piedāvāts arī, ka Frontex varētu palīdzēt, eh, piemēram, ceļojuma dokumentu sagādāšanai, ja dalību valstis vēlas eh, nelegālus migrantus nosūtīt atpakaļ uz eh, viņu izcelsmes valsti, tad, protams, viņiem ir nepieciešama arī kaut kāda dokumenti. Gribu pateikt, ka Atika projekta ietvaros ir izveidots, izveidota Frontex darba grupa Ātēnās, kas palīdzēs Grieķijas iestādēm sagādāt ceļojumu dokumentus šiem bēgļiem, ko nogādāt atpakaļ viņu mītnes eh, izcelsmes zemē. Nu, tas ir tāds eh, administratīvs atbalsts, operatīva palīdzība, Frontex to var sniegt, un tādā veidā Eiropas Savienība var arī, mm, teiksim, iekustināt vairāk uh, svīru, ņemot vērā arī atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Un es gribēju vēl piezīmēt, ja Frontex mandāts tiks pagarināts un varbūt arī pat uh, spēcināts, ņemot vērā tieši atgriešanas uh, līgumus. Mums, protams, ir arī jādomā par uh, tādu tālāko attīstību pamatiesību jomā, jo, nu, visi jau, protams, sapratīsiet, ka šāda veida. Uh, šādas operācijas, šādas aktivitātes var radīt arī incidentus, un līdz ar to visiem spēlētājiem ir jāpievērš uzmanība, vairāk uzmanības pamatiesību jautājumiem šajā kontekstā. Ja man atļausiet, gribētu vēl kādu vārdu veldīt sadarbībai ar trešajām valstīm. Uh, developed, uh, shortly, but uh, anyway. Tātad mēģināšu ieskicēt Frontex stratēģiju šajā dimensijā. Frontex uz šo brīdi ir parakstījis 17 eh, vienošanās ar eh, ne ES valstīm un par septiņām eh, šādām vienošanām tagad norisinās sarunas. Runājot par geogrāfisko izvietojumu, protams, prioritātes nav nekāds noslēpums. Pirmām kārtām tās ir vai nu ES kandidātu valsts vai potenciāls kandidātu valsts Rietumu Balkānos. Protams, arī Turcija. Tā skaitā. Šīs valsts ir mūsu prioritāte, jo, kad Frontex sadarbojas ar šīm valstīm, tad Eiropas Savienība var uh, parādīt, izplatīt šo labo praksi, paraugu praksi, un uh, savukārt šīs valstis tad labāk var uh, apgūt uh, dažādus standartus, runājot arī par uh, robežu pārvaldību, un var labāk iepazīties ar uh, citu ES aģentūru darbu, tādu kā EASA, piemēram un arī skatīties uz paraugu praksi, piemēram, bēgļu jautājumos un pamattiesībās. Tālāk otra valstu kategorija pēc Rietumbalkāniem un Turcijas. Īstenībā vajadzētu pieminēt, ka Frontex uh, arī Ankarā, uz Ankaru nosūtīs uh, tātad um, delegācijas uh, vadītāju un Frontex padu, du, padomi ir piekritusi šādam priekšlikumam un es esmu arī sazinājies ar Turcijas iestādēm Frontex ļoti aktīvi uh, sadarbojas arī ar ārlietu dienestu, ar komisijas atbildīgiem dienestiem, un es domāju, ka šis um, sakarnieks, tā teikt, varēs uh, jau gada beigās uzsākt savus pienākumus Ankarā. Mums tikai vienkārši tagad ir uh, eh, jāit, jāizvēlas labākais kandidāts. 54 pagaidām ir pieteikušies uz šo amatu. Otrā prioritāte runājot eh, par eh, trešajām valstīm ir vidusjūras basēnu valstis, eh, neiekļaujot Āfriku un arī tuvēja austrumi. Frontex mēģina tātad savus prioritātes saskaņot ar ES prioritātēm šajā jomā. Maroko un Tunisija ir mūsu galvenie partneri. Un Tāpat mums ir iespēja līdzdarboties, piemēram, mobilitātes partnerības īstenošanā šajās valstīs. Ja runājam par Āfriku, gribu pieminēt tā saukto Afrika, Āfrikas eh, izlūkošanas kopienu un Vairāk kā 20 valstis ir pievienojušās šīm tīklām, eh, kuru vada Frontex, un mēs tagad uh, paplašinām šo struktūru, uh, lai tajā varētu piedalīties arī tās Āfrikas valsts, kas ir parakstījušas kartumas deklarāciju. Uh, gribēju īpaši uzmanību pievērst tieši pamatiesību jautājumam un tādā veidā arī ir iespējams izplatīt šo uh, paraugu praksi un arī uh, skaidru vēstījumu par tiesiskumu, pamatiesībām un labu robežu pārvaldību. Un tādā veidā var radīt arī uh, situāciju, kad ieguvēji ir pilnīgi visi. Mēs eh, dalību valstīm varam palīdzēt, lai tās veido pašas savas struktūras, kapacitātes, lai labāk varētu tikt galā ar šo problemātiku. Un, protams, tas vienmēr ir saskaņā ar ES ārpolitiku. Tur nav pilnīgi nekādu šaubu. Un tieši šī iemesla dēļ ir uh, šādas vienošanās, bet, nu, mēs pārstāvam Eiropas Savienību, bet mēs nevaram kaut kādus oficiālus līgumus parakstīt, mēs varam parakstīt vienošanās operatīvajā līmenī. Trešā prioritāte runājot par šo geogrāfisko sadarbību ir Eiropas Savienības austrumi un gribēju pieminēt šeit arī austrumu partnerību. Mēs uh, esam apņēmušies sadarboties ar sešām valstīm no austrumu partnerības un. Uh, Runājot par to, kādas aktivitātes mēs īstenojam un izstrādājam kopīgi ar šīm valstīm, tātad mēs runājam par apmācību, risku analīzi un tāpat arī cenšamies uh, uzlūgt uh, novērotājus, piemēram, kad Frontex rīko kopīgās operācijas. Uh, Un ir arī dažas eh, trešās valsts, kas ir mūsu partneri. Izstrādājot jaunas tehnoloģijas arī izpētes jomā, varbūt būsiet dzirdējuši, ka tagad ir piemēram pieejama šī automātiskā robežu kontrole, un, protams, tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Uh, sēt auglīgā augsnē šīs eh, paraugu prases un Eiropas Savienības augstos standartus, un, piemēram, mēs tādā jomā varam arī daudz ko iemācīties no ASV un Kanādas, kur tiek izmantot šādas jaunās tehnoloģijas. Kopumā tāda ir mūsu stratēģija, un tagad es vēlētos eh, pievērsties konkrētiem jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību ar trešajām valstīm. Tikai meklēju savās piezīmēs, kur īsti esmu to pierakstījis, vai neesmu kādu jautājumu palaidis garām. Concerning, um, well, concerning Turkey, I have mentioned. Esmu atbildējis uz jautājumu par Turciju. Es varētu arī ilustrēt ar uh, cipariem par budžetu stāstot. Frontex ir gatavs parakstīt deleģēšanas līgumu ar komisiju un komisija plāno nosūtīt fondus Rietumbalkānu valstīm. Tur ir apmēram 5,5 miljoni eiro. Šī summa ir jāparaksta trīs gadu laikā pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas. Tas bija viss, ko gribēju teikt par sadarbību šīm valstīm. Paldies, Lečērī kungs! Tas bija tiešām ļoti detalizēti. Jūs ļoti detalizēti arī atbildējāt uz jautājumiem. Tas bija ļoti labi. Mums vēl ir dažas minūtes, Dijas Demēra kungs, vai jūs gribējāt vēl kaut ko? Tiešām šoreiz abrīnāmā kārtā mums ir liekas laiks. Jā, paldies. Es gribēju nedaudz skaidrāku atbildi dzirdēt. Liģēri kungs, Jūs nerunājāt par Europolu un Džotmāre operāciju. Varbūt vēl kāds kolēģis grib kādu precizējušu jautājumu uzdot. Barbara, varbūt tu gribēji? Paldies, Klod. Man ir arī jautājums par sadarbību ar trešajām valstīm Varbūt varētu precizēt. Frontex vai darbojās arī repatriešanas un uh, nerepatriešanas jomā, jūs par to runājāt. Es gribēju uh, zināt, uh, kādā veidā jūs varat ievērot tiesības un kā jūs varat garantēt aizsardzības mehānismus, kas eksistē arī starptautiskās tiesībās attiecībā uz cilvēktiesībām un kādā veidā jūs varat garantēt procedūru caurskatamību un kādā veidā ir organizēts šis darbs, vai piekļuve nacionāliem tiesību aizsardzības mehānismiem ir pieejama, un tas eh, arī notiek saskaņā ar 13. pantu Eiropas konvencijā par cilvēktiesībām un arī Schengens eh, Šengens eh, nolīguma 13. pantā. Kolēģi, es negribēju uzsākt tā kā vēlreiz sarunu kārtu. Es vienkārši teicu, ka varbūt, ka jums ir kādi precizējuši jautājumi. Es negribēju, lai jūs uzsākat diskusiju no sākta gala. Varbūt līdz ar to arī beigsim. Eh, Lēģēri, kungs, vai jūs varētu pateikt kādus beigu komentārus? Eh, Te ir, redziet, cik liela interesētība tik daudz deputātu un tik daudz jautājumu. Ieskaitot arī tie deputāti izteicās, kas eh, seko, kā notiek Frontex pārvaldība eh, jau ilgu laiku pirms krīzes dienām. Frontex eh, no sākuma, jau no pašiem sākumiem no savas dibināšanas pirmajām dienām jau ir bijis šajā komitejā kā tāds ļoti akūts temats. Un mēs arī runājam par to, kā tiek uzsvērta šī organizācija. Tā nav militāra organizācija, tā ir e, civila organizācija, tā ir tāda izpilda organizācija, bet dažkārt tā tiek attēlota e, nepareizā veidā. Tāpēc, e, jo īpaši svarīgi ir mums šeit parlamentā, Lībe komitejā, sekot šiem jautājumiem, lai būtu uzraudzība un arī atbildīgums Un man ir tāds galējais beigu komentārs, eh, ja, vai kā, kā jūs prāt, pietiek ar tādu jautājumu un atbilžu sesiju, vai tas ir pietiekams mehānisms organizācijai, kas ir atkarīga no dalībvalstīm, lai tā varētu izdzīvot, lai tai tiktu piešķirti līdzekļi. Un šodien arī šie līdzekļi tiek lūgti no dalībvalstīm, kā jūs arī teicāt, un arī jautājumos tā parādījās. Kā jums šķiet, vai šāda uzraudzības forma, kā šādas tikšanās ar parlamentu, ir pietiekama? Well, thank you. Thank you. Lielas paldies priekšsēdētāji. par šo Eiropolu un Džotu Māriju. Māri. Jā, šeit ir šis kopīga, kopīgā pieeja, ko ir piedāvājusi komisija, un saskaņā ar to tādas aģentūras kā Eiropols, Euro, Eurojusts, Frontex, EASO, vairākas aģentūras, tātad sadarbojas kopā. Džot Māre operācija par to Jūs jautājāt, tā ir veltīta cīņai pret kontrabandu un cilvēku nelegālu tirzniecību vidusjūras reģionā. Šī operācija sākās šī gada martā, un Frontex arī piedalās šajā operācijā, tā kā Eiropola partneris šai ziņā. Es varu pat ilustrēt mūsu darbu ar piemēru Katānijā, Itālijā. Tagad mums tur ir izvietoti Eiropas Savienības reģionālie spēki eh, Triton operācijas ietverā, kas darbojas. Un tas ir eh, saskaņots ar karstā punkta pieeju, ko piedāvājusi komisija nesen. Šis reģionālais uh, spēks Eiropas Savienības, tur, tur, tur ir gan Frontex sakarvirsnieks, gan arī Eiropols sakarvirsnieks, un tāpēc ir iespējams ļoti labi mainīties ar informāciju, tādā veidā stiprinot Džotmāri operatīvo aktivitāti. Sadarbība ar Eiropolu būs arī stiprināta un palielināta. Mēs gatavojam personas datu apmaiņas eh, programmu, bet mums ir arī jādarbojas saskaņā ar datu aizsardzības likumdošanu. Šobrīd Frontex eh, ved sarunas ar Eiropas eh, datu aizsardzības uzraugu, lai mēs varētu arī finalizēt šī projekta īstenošanas noteikums. Runāt par atgriešanas politiku nākotnē ir grūti teikt, kādā veidā. Uh, tas notiks. Varbūt komisija pēc dažām nedēļām vai pēc mēnešiem varbūt varēs nākt klajā ar kādu priekšlikumu. Man ir diezgan grūti pateikt, kas un kā šiem cilvēkiem, kas tiks atgriezti, kā viņiem tiks nodrošināta piekļuve apelācijai vai pārsūdzības mehānismam kādam. Skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jāievaro visas procedūras, visām procedūrām ir jābūt saskanīgām ar um, fundamentālo tiesību hartu. Šo pamatiesību harta, harta attiec arī uz Frontex. Eiropas Savienība nav parakstījusi uh, pamatiesību konvencija, tomēr šī konvencija attiecās uz visām dalībvalstīm. Mums vajadzēs detalizēt skatīties, kā izskatīsies jaunais uh, mandāts, bet šobrīd šis uh, lēmums ir jāpieņem dalībvalstīm. Es ne, nezinu, vai ir iespējams ievies kādu citu sistēmu, kas būtu labāka nekā šī Šobrīd lēmums pieņem valstu iestādes, un Frontexam nav nekādu pilnvaru lemt par to, kas būtu atgriežams atpakaļ un kas būtu jāatstāj. Un tāpēc Frontexam ir jādara viss, lai būtu pieņemti lēmumi, kas saskan ar cilvēku pamatiesībām, un Frontexam ir jāgūst pārliecība, ka nav tādas sūdzības, kas nav nokārtotas pirms tiek organizētas apvienot, apvienotie atpakaļ atgriešanas eh, lidojumi. Priekšsēdētāji, jūs pēdējais jautājums par atbildību un vai tādai organizācijai, kas paļaujas uz dalību valstu finansiālo atbalstu, eh, kā ir ar atbildību Vai šī atbildīguma sistēma ir pietiekama? Es varu teikt, kā Frontex izpildu direktors. Esmu atbildīgs par budžeta izmantošanu, par to, lai šis budžets izman, tiktu izmantots atbilstīgi pamatiesībām ne tikai parlamentā, bet arī visās citās iestādēs. Tomēr šīs operācijas vada nacionālās iestādes. Un izpildirektors var apturēt vai arī iesaldēt uz laiku šīs operācijas, ja ir konstatēts kāds pārkāpums, ja tiek, piemēram, pārkāptas cilvēku pamatiesības kāda no tām. Vai arī, ja kaut kas netiek ievērots noteikumu ievērošanas ziņā. Bet eh, runājot par atbildīgumu, noteikti dalību valstīm arī ir eh, kaut kā jārēģē. Es šeit gribētu mm, šo te ilustrēt ar kādu piemēru, kas saistīts ar finanšu resursu izmantošanu. Pagājušajā nedēļā Frontex valdē Eh, tika piedāvāta, es piedāvāju eh, krāpšanas apkarošanas stratēģiju. Un, un šī pretkrāpšanas stratēģija attiecas uz Frontex personālu, bet šī pretkrāpšanas stratēģija attiecas zināmā mērā uz dalībvalstīm, tā es teicu, eh, tāpēc, ka budžets ir saistīts, budžeta plūsma ir saistīta ar dalību valstīm. Tas varbūt ir tāds ļoti vienkāršots piemērs, jo mums jau šis plāns ir, bet eh, šeit mēs redzam, ka tā ir tāda kopīga atbildība. Un ko es kā izpildotors daru šeit parlamentā. Jā, es šeit atskaitos, bet arī dalībvalsts ir atbildīgas, zināmā mērā, par šo darbu. Paldies, Leģeri kungs! Līdz ar to mēs esam pabeiguši izskatīt šo punktu un paldies deputātiem par lielisko viedokļu apmaiņu. Es ļoti ceru redzēt jūs atkal šeit. Tagad aģentūrai ir ļoti pilna saspringts darba darba periodu, bet, kolēģi, mēs sāksim runāt par 25. punktu. Mums ir jārunā ir par lūgumrakstiem saskaņā ar 9. marta lēmumu. Tika lēm, viens lēmums turpināt darbu pie lūgumraksta 28.01 par Spānijas tiesību aktu drošības jomā. Tika pieņems lēmums rīkot viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem. 26. Eh, maijā no sākuma bija paredzēta šī apmaiņa, pēc tam jūlijā. Un tad eh, es atvainojos par šo novirzīšanu laika ziņā. Mēs varam šo viedokļu apmaiņu varam tikai tagad. Un šeit eh, ir runa par Spānijas tiesību aktu ievērošanu šis likums 4.2015 tika pieņemts šī gada martā, un mēs esam tagad uzaicinājuši komisijas pārstāvis, lai dzirdētu viņu viedokli. Es ar prieku šeit sveicu Merkādī Perkēdes kungu no tieslietu, kundzi no tieslietu direktorāta. Paldies priekšsēdētāji. Eh, par to, ka mēs drīkstam uzstāstīt un klāstīt eh, savu viedokli par šo jautājumu. Mēs zinām par šo likumdošanas aktu. Mēs zinām, ka šo tiesību aktu pārskata arī konstitucionālā tiesa Spānija, pulcēšanās brīvība, izteiksmes brīvība ir instruments, kas ir starptautiskās tiesībās, tas ir atrakstīts arī pamatiesību hartā, un komisija savas kompetences ietvarās vienmēr ir atbalstījusi izteiksmes brīvību un pulcēšanās brīvību un uzskata, ka šīs normas ir stingri jāievēro, jo tas ir demokrātiskas sabiedrības pamats. Tomēr komisijai nav šīs kompetences eh, fundamentālo tiesību jomā 51. pantā hartā ir runa tikai par dalībvalstīm un to atbildību, ka tās izno Eiropas tiesību akts, un tāpēc komisija iesaistās tikai ārkārtas gadījumos, tad, kad ir Eiropas Savienības normas pārkāptas. Eh, šeit eh, līgumā ir atrakstītas kompetences, un šajā gadījumā tā ir nacionālā kompetence, tātad ārpus Eiropas Savienības tiesību aktu aptvērumu, tāpēc komisija ir pārliecināta, ka nacionālās iestādes, ieskaitot arī tiesu varas iestādes, darīs visu, ka visas normas attiecībā uz pamatiesībām tiek respektētas, tas saskaņotos ar konstitucionālām tiesībām un ar starptautiskiem nolīgumiem. Paldies! Okay. Yes, of course. Um, and now, as with um, the procedure. Paldies, atbilstoši procedūrai. Tagad došu vārdu ieinteresētiem deputātiem. Dijas Demēra kungs, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu plašāk parunāt par 25. punktu, šeit ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstājumu. Nu labi, tad tā arī darīsim. Nu nav man milzīgu cerību, ka izdosies mums īstenot 25. punktā paredzēto tādēļ nu, vienkārši adresēšu savus komentārus komisijas pārstāvjiem. Šeit mēs runājam par tiesību aktu, kas ticis pieņemts um, arī parlam uh, Spānijas parlamentā, uh, gan apakšpalātā, gan arī senātā. Un visi zina, ka valsts tiesību aktiem parlamentā trešais lasījums nenotiek, un komisijas pārstāvji jau arī norādīja, ka komisija var iejaukties tikai gadījumā, ja tiek pārkāpta Eiropas uh, likumdošana, un šajā gadījumā vienkārši tā nav. Nu, tad, nu, viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem mums šodien plānota. Balsojumu rezultāti Spānijā. Tātad kopumā balsoja 302 par, 180 par, 140 pret un viens atturējās un 28 deputāti nebalsoja. Pilsoņu drošība, protams, ir svarīga, lai īstenotu pilsoņu tiesības un brīvības, kas noteiktas un garantētas konst valstu konstitūcijās. Ja tas netiek īstenots un bez garantijām, tās, tas uzskatāms tikai par nu, tādu deklarāciju drošība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu tiesiskumu. Un Spānijas Konstitūcijā 141. pantā 29. punktā atbilstoši konstitucionālās tiesas nolēmumam mērķis ir aizsargāt cilvēkus, to īpašumu un nodrošināt mieru. Un, lai to īstenotu, ir paredzēts ļoti plašs instrumentu klāts, bet ideja ir tieši tāda pati. Neminēšu varbūt to, ka, ka likumā ir piecas sādaļas, tur papildu normas, papildinājumi tekstā, nu par to visu tagad ne, nerunāšu. Bet um, likums ļoti skaidrs, un tie jaunākie elementi ir pamatprincipi, kas nosaka mūsu rīcību, paredz administratīvo sadarbību, uh, un nosaka valsts iestāžu pienākumus, atbildību, uh, tiesību sargājušo iestāžu darbību, regulē uh, cilvēku tātad iespējas uz nodarbinātību, un tas viss kopā um, sastāda uh, integrētu pieeju sabiedrības drošībai. Tas ļauj iestādēm rīkoties, kā tās uzskatas par nepieciešamu, tīri balstoties uz proporcionālitātes principu. Uh, kā arī minimālas iejaukšanās un nediskriminācijas. Šis tiesība akts balstīts uz uh, cita likuma projekta no, 2000, uh, no 1992. gada, un jo īpaša uzmanība tika pievērsta arī dažādu konsultatīvo iestāžu priekšlikumiem. Tiesu iestādes, gan arī datu aizsardzības iestādes Spānijā un citas um, starptautiskie iestādes Greenpeace Amnesty International, ļoti daudz NVO nāca klajā ar savu pienesumu un idejām. Un mērķis bija beig beigās vienoties par šo tiesību aktu, lai likums um, nodrošinātu miermīlīgu līdzpastāvēšanu visiem pilsoņiem Spānijā. Tādēļ priekšsēdētāja kungs tīri, lai ilustrētu šo jautājumu arī komisijas viesiem, šobrīd gribēju izteikties, un domāju, ka arī citi deputāti noteikti paudīs savu nostāju. Mēs apgaismosim gan komisiju, gan arī visus pārējos, kas būtu ieinteresēti šajā jautājumā. Neaizmirsīsim, un arī komisija par to runāja. Šis likums uh, tiks skatīts konstitucionālajā tiesā, tas ir iesniegts pārsūdzībai, un Spānijas karaliste, protams, pieņems ka likums ir jāgroza, ja nu tā lemtu tiesa. Paldies! Liels paldies, Dijās Demera kungs! Nu, jāsaka, nebija varbūt ļoti labi saplānojis laiku, tikai 30 minūtes veltīts šai viedokļu apmaiņai. Vajadzēja jau gan man atcerēties, ka šāda rakstura punkts būs nu, tātad raisījis deputātu interesi. Visai garš eh, deputātu saraksts nevar šobrīd vairs mainīt darba kārtību, tādēļ kolēģi aicinu jūs tomēr izteikties um, un iekļauties dažās minūtēs, ja iespējams. Un visi tātad pārējie runātāji ir uzskaitīti, saraksts visai garš. Ja drīkst, varbūt um, šobrīd slēgšu runātāju sarakstu, vai vēl kāds gribēs izteikties? Ļoti daudz ļaužu, bet, nu, nav tā, ka galīgi nepazīstam. Ļoti garš saraksts tiešām. tīri matemātiski šķiet, ka nebūs iespējams visiem iekļauties. Izteiksieties īsi, nu, aicinu vismaz mēģināt iekļauties divās minūtēs. Demēra kungs, jums kāds labs priekšlikums, vai varbūt tas nepalīdzēs mums tomēr? Jā, gribēju tikai nedaudz varbūt jums izlīdzēt tīri attiecībā uz viedokļu apmaiņu. Gribēju tikai norādīt, ka vakardien mūsu politiskā grupa informēja komisijas sekretariātu un biroju par tiem, kas um, piedalīsies šodien. Jums vajadzētu būt šādam sarakstam pieejamam. Priekšsādātājs, jā, nu, šeit tiešām uzņemos atbildību. Um, man, tas ir mans pienākums, mm, amats lielisks. Jā, jā, es um, pats iepazīstos darba kārtību, sastādu darba kārtību, nu, vajadzēja man saprast tiešām, ka te būs labāk jāsaplāno, bet nu, tiešām pilnībā uzņemos par to atbildību. Nu, iesim uz priekšu, bet aicināt arī jums izlīdzēt tomēr. Aicinu, jā, nu varat iekļauties minūtē divās, izteikties kodolīgi. Es saprotu, ka visi arī tātad ļoti kodolīgi pauž savu nostāju un tas ir jūsu viedoklis, komisija ir paudu savu viedokli, tas viss parādās protokolā. Nu, tāds šeit mērķis pie šī punkta. Te arī kāpēc lūdzu tagad nākamais. Oh, sorry for that. Sorry for that. Uh, uh, That's your two minutes finished now. Thanks. It's okay now. That was... Labi. Turpināšu sakarunātājs. Mans draugs Dijas Demēra kungs jau norādīja, ka viens no elementiem likumā ir ļoti sensitīvs aspekts Bet, manuprāt, te ir visai tādas lielas jautājuma zīmes palikušas. Likumu atbalstīja tikai viena partija Spāņu parlamentā, bet viņiem ir absolūtais balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņi pilnīgi var jebko pieņemt, jo viss, lai arī viss pārējās partijas balsoja pret, jebkurā gadījumā likums tika pieņemts. Tātad bija arī balsis pret, un tātad nav tā, ka šeit bija vēlme panākt vienprātību attiecībā uz priekšlikumu. Nu, manuprāt, te tāds ļoti dažādu pretrunīgu lietu sajaukums. Padomāsim par lietām, kas tiek formulēts tīri tehniski. Jā, tas viss šeit ir iekļauts, bet, nu, tas ir saistīts arī ar tādiem plašākiem citiem jautājumiem. Cīņa ar noziedzību, tas ir um, tiesības sargājušo iestāžu kompetences jautājums. Es nerunāšu gari. Uh, Nu, daži sauc šo likumu par um, tādu pārprotamu, subjektīvu, bet nē, nu, ļoti plašs uh, jautājums. Mm, te vienkārši varbūt tā mm, ar loģiku grūti tam ir pieiet. Un tieši tādēļ, um, jāsaka, pilsoņi nespēja sevi aizstāvēt. Beig beigās tas ir atkarīgs no tiesību sargājušo iestāžu viedokļa, kas tad būtu svarīgāk, ja prevalētu par uh, pilsoņu spriedumu, un, manuprāt, tas tiešām traucēs un kaitēs gan demokrātijai, gan arī pilsoņu iespējai iebilst. Un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatiesībām. Tādēļ esmu patiešām pārsteigts, ka Eiropas Savienība tagad paziņo, ka um, ļoti tātad ir pārliecināta un iestājas par šiem jautājumiem. Nu jā, es arī varu būt ļoti pārliecināts. Arī es esmu tātad uzticos dalību valstu valdībām. Tajā pašā laikā, manuprāt, šajā likumā ir um, tāds ļoti sensitīvi elementi iekļauti, kas milzīgā mērā kaitēs pamatiesībām un um, tādēļ to vajadzētu atsaukt, anulēt un Citas uh, politiskās partijas teica, ka pie tā strādās, tādēļ uh, gribētu tikai uz, uzsvērt, ka te tiešām ir milzīgs risks un bīstami elementi paturēt to prātā. Liels paldies! Tālāk pārējie runātāji secībā kādā pieteicās. Garcia Alvio kundze lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsuprāt, šis jūlijā Spānijas eh, parlamentā pieņemtais likums, ko apstiprināja arī valdība, ir tiešām pietiekami svarīgs, lai tas tiktu debatēts vai nu Eiropas parlamenta plenāra sesijā vai arī vismaz krietni plašākā mērā mūsu komitejā, kur piedalītos arī Spānijas valdības pārstāvi. Un, nu, jāsaprot, uh, kādēļ um, Spānijas tautas partija varēja uh, pieņemt šādu priekšlikumu, kas ierobežo pilsoņu pamatiesības uh, pretrunā Eiropas Savienības demokrātijas standartiem. Standarti katru dienu pazeminās. Un Spānija nevar rīkoties um, tā, ka apietu tātad um, pamatiesību hartā noteikto pulcēšanās brīvību. Uh, um, ties, tiesības streikot, um, tās ir ļoti skaidri atrunātas, un tagad tiek uh, runāts par nelegālo migrantu um, tātad, tā, deportāciju, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Ir um, četri referenti, tātad, um, kas strādā pie Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, kas uzskata, ka šobrīd, ka šis priekšlikums ierobežo pamatiesības tiesības. Uh, uh pulcēties, uh, tiesības tātad uz izteiksmes brīvību, uh, cīņas, tātad tiesības uz uh, pārvietošanos, uh, tie visi ir elementi, uz kuriem ir norādīts, ka tie ir um, pretrunā ar Eiropas Savienības tiesībām. Un um, priekšlikuma mērķis pēc idejas ir um, liekt cilvēkiem piedalīties demonstrācijās un pulcēties. Šis ir tiešām tāds populistisks uh, mērķis, kas nav pietiekami labi pamatots un uh, tiek norādīts, ka tas būtu arī veids, kā izvairīties no sociālajiem protestiem, ko rada valdības politika. Nu, tad īrākais populisms. Un gan ANO, gan arī tiesnešu asociācijas ir norādījušas, ka ir jāskatās, jādomā par šo jautājumu. Mēs to nevaram ignorēt, tas pārkāpja Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesības, komisija nevar novērsties. Uh, jo, ja to tā darīs, tad jau atkal Eiropas komisija uzgriezīs muguru brīvībai un demokrātijai. Paldies! Thank you very much. Paldies! Bakentārt Noāru kundze lūdzu. Jā, senjor prezidenti. Liels paldies priekšsēdētāji. Mūsuprāt, šis likums ir balstīts uz bailēm. Ir cilvēki, kas vēlas protestēt, un zinām, ka reizēm protesti tiek izmantot ļaunprātīgi. Daži no mums arī ir bijuši vajāti un ir saskāršies ar smagām situācijām dēļ izteiksmes eh, brīvības, kas ir tikusi likt, bet es nedomāju, ka tas ir pietiekams iemesls šādam likumam. Uh, Man prieks, ka tas ir nonācis konstitucionālā tiesā, un es patiešām ceru, ka spriedumā tiks norādīts, ka ir problēmas ar šo likumu. Manuprāt, šis likums tiešām ir um, cēlies dēļ bailēm. Mūsu valstī ir bijuši grūti laiki savulaik, un tas ir ietekmējis gan um, cilvēku privātumu, um, bet, manuprāt, tas um, nav pietiekams iemesls, lai pieņemtu šādu likumu ir nepietiekama tiesiskā noteiktība nevienā viena jomā. Likums ir pārprotams, varētu būt arī problēmas ar nepietiekam skaidru interpretāciju. Un kas attiec uz sankcijām, manuprāt, šeit ir samazinātas arī pilsoņu tiesības. Es, protams, atbilstu sabiedrības drošību, bet neskatoties uz to, manuprāt, šis likums iet par tālu. Tiešām man tā šķiet, es nespriedīšu tagad par likumdevēju mērķiem vai to, tām politiskajām grupām, kas atbalstīja priekšlikumu, bet es patiešām domāju, ka konstitucionālajai tiesai nāksies lemt, kā interpretēt zināmus elementus. Manuprāt, tas ir tiešām būtiski, jo zināmas normas likumā tiešām ierobežotu personu pamatiesības. Man šķiet, ka jau iepriekš bija nepieciešamie mehānismi, lai tik galā ar situāciju šāds likums nebija vajadzīgs. Paldies! Paldies! Es saprotu tiešām, ka ļoti sensitīvs jautājums, un jums ir ļoti grūti iekļauties divās minūtēs, bet, nu, paldies visiem kolēģiem par sapratni. Lopes Agilāra kungs lūdzu nākamais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā gribētu skaļi un skaidri pateikt, ka es esmu viens no tiem parlamenta deputātiem, kas nekādā veidā nevērtē pozitīvi valstu likumdošanu un faktu, ka tā tiek skatīta par Eiropas parlamentā. Bet, nu, diemžēl tāda situācija. Visi šajās debatēs runā spāņu valodā, un arī tā nav sakritība. Uh, Un sociālistu grupai šķiet, ka ir pienākums piedalīties šajā, deb, šajā viedokļa apmaiņā. Un gan šeit, gan arī citos gadījumos šī Spānijas likumdošana tiešām ir nonākusi jau konstitucionālajā tiesā, bet tam ir ietekme arī uz Eiropu. Te ir jādomā par um, Eiropas pamatiesību hartā noteiktajām brīvībām un pamatiesībām, kas tātad harta ir daļa no Lisabonas līguma, un te ir tieši tāds pats spēks šis likums ierobežo zināmas personu tiesības, un tad ir jājautā arī par samērīgumu, par vajadzību pieņemt šādu likumu un par nepieciešamību ierobežot personu tiesības vai kā reiz pretē runāt par garantijām. Šis tiesība akts šeit um, pieiet tiesībām tādā patvaļīgā veidā, uh, te var rasties tāda situācija, kad sankcijas tiks piemērotas um, pilnīgi bez pamata un vienīgie, jebkurā gadījumā, kas atbalstīs šo likumu, ir viena partija, kurai ir absolūtais balsu vairākums Spānijas parlamentā. Te lielā mērā tiek uh, paplašināt administratīvā rīcības brīvība attiecībā uz sankciju uzlikšanu, un te tiešām varētu runāt par neproporcionālu situāciju gan attiecībā uz pārmērīgiem sodiem un sankcijām, gan arī nepietiekamu personas brīvību ierobežu, ievērošanu, piemēram, arī attiecībā uz pulcēšanos un uz uh, or, pasākumu organizēšanu. 25. Uh, pantā, piemēram, netiek uh, nodalīti pasākumi, mītiņi, par ko uh, nav paziņots un aizliegtās uh, demonstrācijas. Uh, Tām šiem abiem pasākumiem pieeja būtu pilnīgi vienāda un tā, tā ir liela kļūda. Uh, Um, šeit ir um, piešķirta atļauja atņemt un konfiscēt tātad policijas attēlus, kas tik, tikuši uzņemti, un nav iespējas kritizēt. Uh, tiesības sargājušās iestādes arī Kanārijas salās bija ļoti traģisks gadījums, kad jaunietis uh, no Kanārijas salām saņēma milzīgu sodu, beig beigās gan tas tika atsauts, bet tas bija um, tīri dēļ tā, ka um, sabiedrī, sabiedrības protestos uh, kas bija tiešām tādi ievērojami. Šī persona uh, vienkārši Facebook um, portālā ierakstā kritizēja policijas rīcību. Bet, nu, tas svarīgākais elements, kas, manuprāt, kam tiešām ir sekas Eiropas līmenī, ir tas, ka šeit ir iekļauts tagad papildus normas, desmitais papildinājums likumā, kas ar atpakaļējošu spēku ļauj um, tā tad atpakaļ nosūtīt personas, un tas ir pretrunā gan ar humanitāriem tiesību aktiem, gan ar Eiropas Savienības likumdošanu kā tādu, un arī tiesību, cilvēktiesību eksperti uz to ir norādījuši. Nu, piemēram, Eiropas padome. Eiropas padomes uh, cilvēktiesību komisārs ir uh, kritizējis šo normu. Turklāt jāsaka, ka tas tiešām neatbilst arī mūsu konstitūcijai, un tā ir galu galā papildu norma, kas iekļaut šajā likumā. Tam nav nekādas tiešas saiknes ar likumdošanu kā tādu. Tas ir pretrunā tātad ar likumdošanu, un parlamentā arī netika ievērota pienācīgā procedūra, tas neatbilst arī konstitucionālas tiesas spriedumam, um, jo nevar būt uh, likumā grozījumi, kas nav saistīti ar likumu kā tādu. Un tie nav, un tās nav nekādas sakritības. Es jau gandrīz esmu pabeidzis priekšsēdētāju. Visi ļoti labi saprata, kas notiek, visi zināja, kas notiek Sotemelija, tas bija pretrunā ar Eiropas likumdošanu, pretrunā cilvēktiesību ievērošanai, un galu galā cilvēkiem var tikt uh, liekts uh, iebraukt, atpakaļ iebraukt valstī uz trim gadiem, ja tie ir iz, um, izraidīti, bet tas nenodrošina pienācīgas garantijas, jo netika sniegts ne pamatojums, ne arī tiesiskā pa, um, palīdzība, nebija tiesa uzraudzība šis, uh, šim jautājumam, un, un, un lai arī šāda izraidīšana ir aizliegta, tā parādās šajā likumā. Paldies! Kolēģi, mēs esam stipri iekavējuši, tādēļ lūdzu nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Birgit Sipel, lūdzu. Thank you, Chair. I can make it rather short. Kolēģi, priekšsēdētāji, es varu izteikties visai lakoniski. Es domāju, mums ir jauni iemesli debatēt par šo jauno likumu, jo ierobežojot pulcēšanās tiesības un pateikt, ka tas, kas notika Sotā un Melijā, ir um, tikai pamatoti, nu, to absolūti nevar pieņemt. Bet, nu, mēs tagad kritizējam likumu, kas jau ir pieņemts. Kāda vēlna pēc? Eiropas Savienība katru dienu kritizē valsts, kas neievēro pamatiesības. Mēs sākām, mēs esam tie labie, mēs cīnāmies par pamatiesībām, tiesiskumu. Un kad redzam, melnu uz balta uzrakstītu, pieņemtu lēmumu parlamentā un redzam, ka kaut kas ir nogājis greizi, mums ir jābūt tiesībām šo valsti brīdināt un pateikt, nu, jūs rīkojaties pilnīgi pretstatā mūsu kopīgajām tiesībām. Es domāju, ka mums ir tiesības to mainīt vienalga, kurā valstī. Un atminēsimies šā rīta debates par migrāciju. Es domāju, eh, tas ir vēl viens iemesls pārdomāt par mūsu tiesībām un vērtībām. Paldies! Okay, thank you. Um, the way I've done this is I've taken colleagues. Paldies. Tagad došu vārdu kolēģiem tādā secībā, kā viņi ir pieteikušies runāt. Pirmā Marija Kristīna un tad vēl pieci kolēģi no ETP grupas. Nu tā, viņi arī pieteicās tādā secībā runāt. Nevis kaut kādā politiskā secībā. Marija Kristīna, lūdzu. Oui, je suis toujours intéressée quand... Mani interesē kādā veidā darbojas šī um, ģeometrija. Es um, esmu iepazinies ar Lisabonas līgumu un, un es zinu, ka tur ir arī normas. Uh, kas um, arī raksturo Eiroparlamenta lomas palielināšanos arī attiecībā uz um, pamatiesību hartas ievērošanu. Tomēr, diemžēl, kā šīs lietas nestrādā, mēs uh, esam noraizējušies par cilvēku drošību. Uh, drīzāk uh, mēs. Es nerunāju šeit par personas drošību, bet drīzāk par um, cilvēku aizsardzību. Šeit eh, mēs eh, runājam par šo proporcionalitāti, ir jāsargā cilvēku cilvēku brīvības. Protams, šeit mums ir pulcēšanās un izteikšanās brīvība un citas brīvības. Arī policijas spēku palielināšana ir pārmērīga, arī e, šī te aizsardzība, kas tiek piešķirta publiskām iestādēm, jo īpaši policijai un šīs te lietas arī interesē mūsu komiteju. Un tiešām šeit ir arī tāda problēma ar loģiku. Un vēl priekšsēdētāji, es gribētu izteikt kādu ierosinājumu. Priekšsēdētāji, vai jūs klausaties? Es gribēju kaut ko ierosināt, es gribēju jums palīdzēt. Marija Kristīna, es vienmēr klausos, ko tu saki, bet es gribu vēl vienu minūtu, gribu kaut ko pateikt, kaut ko ierosināt. Katru reizi, ka mums ir debate par kādu valsti, mums ir cilvēki, kas ierodas grupām no attiecīgās valsts, pārstāv attiecīgu valsts. Tā nav laba metode. Es domāju, ka vajadzētu izvairīties no šādas pieejas. Nevajadzētu vienas valsts valsts līdzpiedrīgajiem runāt par vienu to pašu tēmu, jo galu galā mēs nedodam tādu labu iespaidu par to, kā strādā šis parlaments. And I, and I simply wanted to say I was listening to you. Es gribēju tikai pateikt, bet es jūsos klausījos ar vienu ausi un ar otru ausi. Jūs man dzirdiet tagad, Veržjā kundze? Ar vienu ausi es klausījos jūsos, ar otru ausi. klausījos sekretariāta teiktajā, un ir jauni kolēģi, kur vārdus nevaru izrunāt, un tādēļ es negribu viņus apvainot, un lūdzu, lai sekretariāts man nodiktē fonētiski viņu vārdus, lai izvairītos no nepareizas izrunāšanas. Es ļoti jums atvainojos, veržā kundze. Jā, jā, mana vaina, mea kūpa, vienkārši gribēju izskaidrot situāciju. Bet es, nu, klausos vienmēr kolēģos, kad viņi runā. Nākamais runātājs Tāras Feragot kundze. Jā, nu varbūt tagad neizrunāju pareizi jūsu uzvārdu, jo nebija pietiekam daudz laika patrenēties. Paldies! Priekšsēdētāji. Es neesmu Lība komitejas locekle. Bet es patiešām gribu aizstāvēt cilvēktiesības Eiropas parlamentā un es nu dienu gribu aizstāvēt šo likumu, ko pieņēma Spānijas parlamenta abas palātas. Domāju, ka šīs ir politiskas dabas debatas. Šis uh, likums nekādā veidā nepārkāp cilvēku tiesības. Nu, šīm debatēm vajadzētu notikt Spānijas parlamentā, ne jau šeit. Nu, mēs nerunājam ne par kādu uh, Uh, cilvēku tiesību pārkāpumu. Katalonijā drīz būs, uh, Katalonijā drīz būs vēlēšanas, un tieši tādēļ tik daudz spāņu uzstājās. Un jāsaka, ka šīs Spānijas debats ir pārvērtušās par uh, visa Eiropas parlamenta debatēm. Uh, 21. Spānijas konstitūcijas pantā, kā es pieļauju, ka tas ir minēts arī citu valstu konstitūcijās, ir runāts par uh, pulcēšanās brīvību, biedrošanās brīvību, un to cilvēki, pilsoņi var darīt gan individuālā, gan kolektīvā veidā. Mums jādomā arī, protams, par participatīvo demokrātiju. Spānijas konstitūcijā ir minēts tiesības uz uh, arī piedalīšanos demonstrācijās. Un to nevajadzētu nekādā veidā sasaistīt ar vardarbību. Tātad vajadzētu garantēt, lai demonstrācija laikā nebūtu vārdarbība. Šis likums tātad aizsargā demonstrantus, lai nebūtu arī nekādas agresijas viņu pašu starpā. Un es domāju, ka eh, aplama eh, šī panta interpretācija uh, ir neobjektīva. Es to varu teikt kā juriste. Galvenokārt eh, šis likums ir domāts, lai aizsargātu cilvēkus demonstrāciju laikā, lai pilsoņi varētu piedalīties demonstrācijās droši, lai viņi nejustos apdraudēti. Runājot par atgriešanām Sotā un Melijā. Šajā likumā bija arī kāds grozījums, ko atbalstīja visas politiskās grupas, proti, ka tie ārzemnī, ārzem pilsoņi, kas mēģinās nokļūt pāri robežām Sotā un Melijā, viņu atgriešana izcelsmes valstī notiks vienmēr saskaņā ar starptautiskajām aizsardzības tiesībām un cilvēktiesībām. Uh, Tas ir iekļauts tekstā, un e, Lopes Agilāra kungs un Albielas kundze e, runāja pilnīgi aplāmi. Man viņi ļoti patīk kā kolēģi, bet jāsaka, ka viņi savu priekšvēlēšanu kampaņu jau ir sākuši nedaudz par ātru. Nu, ir tikai septembra sākums. Esat pārsteigušies. Hold on, hold on. Just a second. Colleagues, um, I'm gonna... Vienu mirklīti. Tātad. Mēs e, līdz šim ļoti labi tikām galā, jautājums ir ļoti, ļoti jūtīgs. Esam saņēmuši lūgumu rakstu no lūgumu rakstu komitejas un, e, protams, šis jautājums ir jāapspriež lūgumu rakstu komitejā. Tā ir procedūra, tā ir jāievēro, tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums un, protams, arī procedūras e, laikā to varēs manīt. Vienmēr kolēģi, protams, ir gribējuši izteikties, bet daudzi jau ir pieteikušies. Es, protams, zinu, kas te varētu notikt, ja tagad visi runās. Es domāju, ka nevajadzētu varbūt runāt tādā veidā, uh, lai provocētu kolēģis ar nolūku. Jā, nu, Visi no jums ir līdz šim bijuši visai disciplinēti, nu tad turpināsim tādā pašā garā un pieliksim punktu um, runātāju sarakstam, jo mums taču ir vēl arī jābalso un kolēģi vai vēl pārējie tad ieradīsies zālē. Visiem ir jāievēro procedūra un Andraukungs. Vai varat eh, patiešām nerunāt ilgāk par divām minūtēm, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau dzirdējām dažus runātājus par šo likumu, eh, par to, ka ir eh, jāaizstāv vārda brīvība, demo, pie, tiesības piedalīties demonstrācijās, pulcēšanās brīvība un tā tālāk. Un te Mums te it kā par to ir jārunā komitejā, bet eh, kāda tad ir šī likuma būtība? Nu, tas ir eh, jāceļ, vai ir jāatsakās no vārda brīvības, nu, vai arī deputāti tagad, kas eh, šeit brīvprātīgi ierodas komitejā, Nu, kas tad ir mums, eh, te ne, mēs te nedrīkstam runāt un aizstāvēt šo likumu priekšsēdētāju, kungs, es tūlīt pateikšu, kādēļ mēs šeit esam ieradušies. Ir jāņem vērā arī komisijas vārdi, komisija teica, ka tā šeit nav kompetenta un tā. Uh, ceru, ka nu, tātad Spānijas iestādes varēs garantēt pilsoņu tiesību ievērošanu. Un ir pilnīgi absurdi teikt, ka tas ir bīstams likums, kas ierobežos pilsoņu brīvības un tiesības. Nu, tur nav nekā bīstama. Noziedznieki ir bīstami, bīstami ir tie cilvēki, kas pārkāp likums, ne jau likums pats par sevi. Mēs gribam ievērot visu tiesības. Tas ir pašsaprotami, bet mums vajadzētu arī e, kaut kādas tiesības nedaudz ierobežot un jādomā, kas šeit prevalē. Ja mēs runājam arī par sankcijām. Mēs taču arī, piemēram, nevaram spīdināt uh, e, lāzera gaismu acīs uh, e, lidmašīnas pilotam. Uh, Mums ir jādomā pilnīgi par visu pilsoņu tiesībām, un tieši tas tiek darīts ar šī likuma palīdzību. Paldies! Kolēģi, priekšsēdētājs es nemēģināju nevienu ierobežot, es tikai skaidru un gaiši paskaidroju, ka tā ir lūguma rakstu komitejas kompetenci, jā, gana delikāts jautājums, kas attiecas uz vienu valsti. Un, protams, tas bija neizbēgami, ka šīs valsts uh, pilsoņi izteiksies. Es vienkārši lūdzu jūs ievērot kaut kādu disciplīnu, lai te nebūtu pārāk daudz provokāciju. Tagad ir Turgas kungs. Please go ahead. Please, again, two minutes if you can. Thank you. Okay. Gracias. Lūdzu, centieties uh, nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos runāt lakoniski, bet atgriežoties pie Albiolas kundzes pēdējiem teikumiem. Tātad, ko Albiolas kundze vēlas dzirdēt un ko vēlas dzirdēt viņas politiskā grupa? Nu, bet varbūt Albielas kundze īsti neklausījās komisijas teiktajā, vai varbūt viņa to nesaprata pareizi, jo komisija izteicās. Komisija skaidri un gaiši pateica, ka tai šeit nav nekādu pilnvaru un mandāta vispār iejaukties šajā iekšlietu jautājumā, jo tas attiecas uz konkrētu dalību valsti. Tādēļ nesaprotu. kā tie cilvēki tā mēdz rīkoties, tas ir visai pretrunīgi. Domāju, ka kolēģis izteicās pietiekam daļrunīgi. Mēs visi saprotam, kur ir šī likuma sāls. Kristīne Francūziete no komunistu partijas runāja par policiju. Es gribētu jums atgādināt, Protams, mums ir jāievēro savstarpēji cieņa, bet tad, kad viņa runā ar kolēģiem no ETP grupas, arī viņai ir jāizrāda pret viņiem cieņu, nevis tikai mums ir jāciena komunistu kolēģi. Cieņai jābūt uh, apusējai. Tātad šajā likumā tiek runāts par tiesību sargājušām iestādēm un to pilnvarām, un likums tika pieņemts, lai garantētu augstāku drošības līmeni mūsu pilsoņiem. Uh, Es gribētu uzsvērt vārdu garantēt, jo tas ir eh, likums, eh, kas ir paredzēts drošībai. Tas nav kaut kāds eh, likums, kas vērsts pret pilsoņiem vai pieņemts tikai pašmērķu vārdā. Gracias, Nākamā runātāja lūdzu Himenais Beserilkundze. Kā jau Karlos teica, šis drošības likums piedāvā dažādas uh, aizsardzības normas un garantijas, kur tad slēpjas tā būtība, tā tad, lai garantētu dažādas brīvības, te netiek runāts par dažu individu brīvībām, bet par visu pilsoņu brīvībām, jo Mana brīvība beidzas tad, kad jūs apturat mani e, to baudīt, e, baudīt tās privilēģijas, kas man pienāks saskaņā ar e, pamatbrīvībām. Jāsaka, kā piemēram arī e, veikaliņu īpašniekiem ir sava brīvības daļa, kad piemēram e, viņi aizstājas veikalu žalūzijas, lai demonstranti neizsikt viņiem rūtis, e, tas attiecas arī uz. E, Uh, cilvēkiem un viņu bērniem, kas grib droši pārvietoties pa ielām, nevis skatoties uz uh, degošām atkritumu urnām. Mums jāsaka, ka tas attiecas uz visiem spāņiem, un tieši ar šī likumdošanas akta palīdzību mēs vēlamies to garantēt un īstenot. Juridiskas garantijas un uh, tiesneši lemj par sankcijām, ne jau policija. Te ir legāls garantijas, ir iespējams uh, iesniegt arī apelāciju. Pa, saskaņā ar šo likumdošanu katrs var baudīt savas pamatiesības un brīvības un, un tajā pašā laikā nebaidīties tapt apdraudēts. Ja jūs rūpīgāk iepazīsieties ar lietas būtību, jūs eh, varēsiet saprast, ka cilvēki, kas šeit saskata kaut kādu brīvību vai tiesību pārkāpumu, ir neobjektīvi. Šī ir likumdošana, ko mēs vēlējāmies, un esmu arī ļoti pateicīga, ka tā tika pieņemta. Paldies, ka uh, bijāt tik disciplinēta, un tagad Holmēras kundze. Es pilnībā saprotu, ka mēs šeit diskutējam par konkrētu lūgumu rakstu, bet e, ņemot vērā to, ko teica kolēģi, nu, SD zaļo goe grupām mums vajadzētu izvairīties e, šeit no tādām diskusijām, ja, piemēram, uh, Komisija saka, ka šī ir, šis ir lūgumraksts, kas attiecas uz viens dalībvalsts uh, nacionālo līmeni, nu tad tam ir arī jāpaliek nacionālajā kompetencē. Mums ir uh, valdības, nu vienalga, vai mums tas šķiet aplami vai pareizi, bet tas nav, pār, tas nav Eiropas tiesību pārkāpums. Uh, Eh, tas ir vienas dalībvalsts likums. Protams, eh, labi, mēs par to šeit varam diskutēt, bet gribēju jums atsaukt atmiņā, ka mēs uzdevām arī jautājumu cik lielā mērā mēs varētu diskutēt par 23 likumdošanas priekšlikumiem Rumānijā, nu, komisija varētu arī domāt, ka šeit ir pārkāpumi, piemēram, eh, ka dažādi korupcijas pārkāpumi varētu tikt izņemt no eh, krimināla eh, kodeksa. Uh, Mums patiešām uh, vajadzētu saprast, kas uh, nopietni pārkāpja eh, Eiropas likumdošanu, un ja šeit ir tādi lūguma raksti, nu tad, protams, tas ir ļoti bīstams, tāds uh, sprādzien bīstams materiāls, jo mm, nu, šīs diskusijas notiek tieši pirms vēlēšanām Spānijā. Es uzticos eh, Timermana kungam, komisijas eh, priekšsēdētāja vietniekam. Viņš jau teica, ka būs pasākuma attiecībā uz Rumāniju, Ungāriju. Es viņam uzticos par visiem 100%, eh, uzticos tāpat arī komisijai. Komisija galu galā ir līgumu sargātāja, un es arī ticu tam, ko komisijas pārstāvi saka. Es domāju, ka viņi būs pietiekami rūpīgi savā darbā. Tādēļ vajadzētu saglabāt vēsu prātu un runāt par tādiem svarīgiem jautājumiem kā drošība un migrācija, un vajadzētu izvairīties no tādas savstarpējās ķīvēšanās, ja īstenībā tas pat nav mūsu kompetencē. Paldies! Thank you very much. Paldies. Bārbara Spinelli, lūdzu, vispēcot. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, esmu īstenībā ļoti pārsteigta, dzirdot, ka mēs te nevarētu runāt par kādu likumdošanu, jo tad mēs iejaucamies viens dalību valsts eh, iekšējās darīšanās. šeit ir pārstāvēts vairākas politiskās grupas mūsu komitejā. Tātad goe, zaļie, viņi protestē. New York Times šo likumu apzīmēja kā apkaunojošu, ka Spānija atkal ir, uh, teiksim, nonākusi atpakaļ Franko laikmetā. Un ANO īpašais sūtnis runāja par tiesībām uz uh, tādu uh, mierīgu pulcēšanos un demonstrācijām un tika pieprasīts šo likumu atsaukt. Nu, es teikšu, ka ANO ir drosmīgāk par Eiropas komisiju. Nu, tā jau galu galā ir Eiropas. Uh, Līgumu sargātāji, tajā pašā tas uh, sevi ietver arī pamatiesību hartu. Paldies! Oh, yeah. okay, sorry, we have, uh... Es atvainojos. Nu, viena minūte tagad komisijai, lūdzu, nerunājiet ilgāk. Paldies godātajiem deputātiem par uh, viņu viedokļiem. Uh, Ja mēs runājam par tiesībām piedalīties demonstrācijās, tas jau tika pārunāts šajā sēdē. Jā, pulcēšanās un vārda brīvības ir pamattiesības, tās ir atrunāts pamattiesību hartā. Komisija to ļoti labi apzinās, un es vēlētos, uh, nu, lai šeit netiktu pārkāptas nevienu kompetences. Uh, bet jāsaka, ka harta ir jāievēro dalībvalstīm tad, kad tās pieņem jaunus likumus. Ja runājam par drošību, pagaidām tas joprojām ir dalībvalstu kompetencē. komisija vēlētos atkārtot, mēs esam pārliecināti, ka dalību valstu iestādes parūpēsies par to, lai eh, cilvēku tiesību pārkāpumi nebūtu teiksim, novērojam, pieņemot jaunas likumus. Paldies, paldies, tagad varam eh, beigt šo darbu kārtības punktu, saka priekšsēdētājs. Skatos pulkstenī. Jā. So we go straight to point 27. Mēs varam pāriet pie 27. punkta uzreiz. Kolēģi, 27. punkts - daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju. Un arī 28. punkts - daktiloskopijas datu automatizācija apmaiņa ar Beļģiju. Un tas pats arī ar Poliju. Arī daktiloskopijas dati. Tas ir prīmas lēmuma īstenošanas sakara. šeit ir doma iesniegt eh, padoms eh, dokumentu projektu. Es eh, došu jums vārdu, kungs, vispirms. Es gribētu runāt par trim padomas lēmumiem par automatizētās mm, apmaiņas uzsākšanu ar Tātad tie daktiloskopijas dati ir Zviedrija, Beļģija un Polija. Šīs trīs dalību valsts attiecīgi ir īstenojušas vispārīgās normas, kā tas ir noteikts lēmums 6. sadaļā. Tas ir lēmums 15. no 2008. gada saskaņā ar prīmas lēmumu. Šis pants arī nosaka tās normas, kas ir nepieciešams iznošanai, lai varētu uzsākt šo automatizēto apmaiņu, jo īpaši attiecībā uz pirksnospiedumu apmaiņu Turklāt tur vēl ir 14. pāns, arī tajā pašā lēmumā tur ir izvērtēšanas ziņojums. Un e, te pamat, pamatā ir aptaujas anketa, kas būtu jāizpild dalībvalstīm, un tālāk tiek veikts izvērtēšanas vizīte, izvērtēšanas ziņojumi. Par šīm dalībvalstīm tika nosūtīts attiecīgajām darba grupām. Uh, Un tad šis izvērtējuma ziņojums ir iesniegts arī padomai, un padoma trijās reizēs konstatējas, ka attiecīgās dalība valstis ir pilnībā iztenojušas datu aizsardzības normas, kā tas ir sastajā sadaļā. Uh, tad 6.15 lēmums no 2008. gada, un pēc tam 23. jūlijā 2015. gadā pārdomi nāca klajā ar īstenošanas lēmumiem attiecībā uz Viedrīs, Beļģiju un Poliju. Eh, respektīvi šīs te dokuments tika nodots parlamentam, lai veiktu konsultēšanos. Konsultācijas ir nepieciešamas eh, saskaņā ar, ar tiesu judikatūru. Un padome aicināja parlamentu sniegt savu atzinumu par šo jautājumu trīs mēnešu laikā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir šie jautājumi, cik svarīgi ir stiprināt sadarbību, eh, lai apkarotu terorismu un lai cīnītos pret pārobežu noziedzību. Padome būtu pateicīga, ja um, parlaments varētu sniegt savu atzinumu pēc iespējas ātrāk, tādā gadījumā mēs varētu pāriet pie uh, īstenošanas lēmuma, īstenošanas pēdējiem, pēdējiem soļiem bez kavēšanās. Paldies! Ja neviens negrib neko teikt, tad mēs pieņemam šo te izskatīšanai 22. septembrī, grozījuma 23. septembris un 12. 13. oktobris ir Libe izskatīšana un balsošana plenārsēdē 26. oktobrī plenārsēdē. E, tālāk e, mums ir 30. punkts. Jūs noteikti ievērojat, ka es ļoti ātri lasu darba kārtības piezīmes, e, bet tā. Tātad padomas priekšstādātājs Žanluī Bordēļ ļoti īsi stāstīs mums par šo uh, īstenošanas lēmumu numur 2008-633 JH attiecībā uz piekļuvu vīzu informācijas sistēmām, ko veids dalību valstu un noteiktās autoritātes un Eiropols, eh, lai aizsargātu noteiktu un, un izmeklētu terorismu noziegumus un citas smagus noziegumus. Eh, tad pēc tam es došu vārdu um, referentam, un viņš stāsīs par savu ziņojumu, bet vispirms es došu Bordē e, kungam. Tiešām tas ir tā ļoti ātrs tāds viedokļa apmaiņas gadījums pirms balsojuma. Lūdzu, Bordē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. 2008. gadā padome ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz piekļuvu vīzas informācijas sistēmām, ko veic dalībvalsts un Eiropol. Tas ir tās sauktais viss lēmums, un tur ir 18. pants, kur ir rakstīts, ka e, šis lēmums tā, tiks stāsies spēkā no datuma, ko noteiks padomi, kad komisija būs informēs padomi, ka viss regula 2008. gada ir izstājusies spēkā un ir pilnībā piemērojama. Komisija ir sniegus tādu informāciju padomēji 2013. gadā. Un uz šī pamata 20. jūlijā 2016. gadā padoma pieņēma lēmumu kur tiek fiksēts spēkā stāšanās datums visu lēmumam, precizējot, ka šis lēmums stāsies spēkā no 1. septembra 2013. gada. 16. aprīlī 2015. gadā Eiropas tiesa lēma, ka pirms lēmuma pieņemšanas padomē vajadzēs konsultēties ar Eiropas parlamentu, kā noteikts 39. pantā pirmajā punktā no e, iepriekšējās Eiropas Savienības līgumā. Tāpēc lēmums tika anulēts nevis dēļ būtības, bet dēļ šīs procesālas kļūdas. Uh, Eh, tas fakts, ka netika veikts konsultācijas ar Eiropas parlamentu pirms lēmumu pieņemšanas. Tomēr tiesa ir lēmusi uzturēt šī lēmuma tiesisko spēku līdz stāsies spēkā jaunais eh, tiesība akts, kas aizstās iepriekšējo. Un padomei ir jāveic visi pasākumi, lai attiecīgi šo tiesas spriedumu īstenotu, un tāpēc īstenošanas lēmums padomes ir sagatavots par stā, spākā stāšanās datumu, un šis dokuments ir iesniegts parlamentam, lai konsultētos ar to. Gribētu pasvītrot, ka šis lēmums neatiec uz visu lēmuma substanci vai modalitātiem, kā nu, tiek nodrošināta piekļuva dat datiem. Te ir tikai runa par spēkā stāšanās datumu. Pēc būtības tas ir tas pats vecais anulētais lēmums, tikai ir rakstīts cits datums tā kā spēkā stāšanās datums, e, tā kā piekļuva viss sistēmai ir ļoti svarīga, lai izmeklētu un, un, un konstatētu terorismu e, uzbrukumus e, un ir jāizvairs no juridiskās neskaidrības sakarā ar šo iepriekš minēto padomas lēmumu. Tāpēc padome aicina Eiropas parlamentu sniegt savu atzinumu triju mēnešu laikā un uh, Padomu būtu priecīgi, ja parlaments varētu naklajā savu atzinumu pēc iespējas drīzāk, tādā veidā varētu turpināt ar īstenošanas akta pieņemšanu bez kavēšanās. Paldies! Paldies, paldies, ka tik ātri liku jums runāt. Un te mums ir arī Timotīs Kiekops referents Es priekšsēdētāji esmu pieredzi nepārtraukti skriet. Kolēģi grib balsot. Šis jautājums ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka šī e, kļūda, ka nav notikusi konsultēšanās, tagad ir sakārtot, un tas ir ļoti labi. Paldies e, padomē par e, šo izklāstu. Es uzskatu, ka šī pasākuma sakārtošana ir jāveic pēc iespējas drīzāk. Ļoti svarīgi, lai šis dokuments būtu dalībvalsts rīcībā, lai varētu apkarot terorismu noziegumus. Ir svarīgi efektīvi izmantot eh, esošos eh, instrumentus, par to mēs bieži runājam šajā komitejā, un šeit ir atkal iespēja pasvītrot, ka tieši šī te komiteja ir lūgusi, lai tikt izvērtēt eksistējuši instrumenti šajā jomā, un ir arī lūgums, lai padomu komisija eh, sakārto, ja kaut kā pietrūkst, un parlamentam ir jāsaņem nepārtraukti informācija. Šeit ir, mums ir ļoti ļoti ātrs grafiks. 27. ir grozījumiem, 1. E, oktobrī grozījumi izskatīs, un balsojums plenārs šodien notiks 14. oktobrī. Es nedomāju, ka šeit ir īpašs pretruns, bet es vienkārši gribēju ļoti īsi izteikties, un arī uzskatu un atbalstu, ka šī lieta jāvirz uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Paldies, Timoti. Līdz ar to mēs esam pabeiguši izskatīt šo darba kārtības punktu. Lielas paldies! Kolēģi, Tagad mums ir īsts elektronisks balsojums. Es ļoti ceru, ka viss mums darbojas. E, visiem ir jābūt balsošanas kartītēm līdzi. Es gribētu pārbaudīt, vai jūs visi esat paņēmuši savus balsošanas kartītes, vai visiem ir kartītes. Labi. Un tādā gadījumā sāksim balsot. Vispirms par atzinumu projektu ar priekšlikumu. Um, izpaust priekšlikums uh, padoms un parlamenta lēmumam, fleksibilitātes instrumentu mobilizācija pagaidu pasākumiem Itālijai un Grieķijai. Tātad tas ir budžeta komitejas jautājums. Pīters Nīdermillers ir referents. Vispirms jābalso kompromiss A. Pārbaudīsim, kolēģi. Es negribu, lai kāds sevis savainot. Vai visi ir gatavi balsot? Es nezinu, kāpēc es jau. Kolēģi, pagaidām lūdzu vēl nebalsojiet. Nesaprotu, kas notiek, saka priekšsēdētājs. Okay, colleagues, let's begin the vote. Kolēģi, sāksim balsot. Kompromiss A, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa kompromisa A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, tagad galējais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs apsveicam Pīteru. Okay, colleagues, we now have a... Kolēģi, tagad mums ir vēl viens balsojums, vienots balsojums par mūtisko jautājumu. Tātad, tas ir tāds viens balsojums par ksenofobiju, par naidu runas apkarošanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. arī pieņemts šis dokuments. Es apsveicu un saku uh, paldies kolēģiem par to, ka balsojāt un balsošanas laiks ir beidzies. Thank you very much. So you can sign it and we will table it for the plenary. So if you've got to item, is it 21? Run 21. Don't go straight to 21. Oh, not 21. Um, no, this we just adopted. Colleagues, we have an important item, point 31. So... 31. punkts, ko, kolēģi, ir ļoti svarīgs jautājums, kas vēl palicies, un tie, kas atstāja šo zāli, dariet to ātri. So, colleagues, we have some time constraints, so I'm going to... Kolēģi, mums ir laika ierobežojums, tāpēc mēs nekavēties. Ķersimies pie 31. punkta, tas ir ES ASV nolīgums par uh, Par personalizētā aizsardzību tā sauktais lietu sarga nolīgums. Tas ir diezgan detalizēts jautājums, kolēģi. Tie, kas negrib piedalīties šī jautājuma izskatīšanā, lūdzu atstājiet šo zāli pēc iespējas drīzāk. Mums ir paredzēta prezentācija, un, un šo prezentāciju mums rādīs eh, ģenerāldirektora pienākuma izpildītāja no Eiropas komisijas. Un Tad mēs runāsim par šo sarunu situāciju. Jūs zināsiet, ka šis līgums jau ir diskutēts, jau runāts kopš 2011. gada mārta komisija publiski ir paziņojis, ka šīs sarunas ir pabeigts un ka ir parafēts jau šis līgums. Uh, Un šodien galvenais sarunu vedējs pastāstīs par šo līgumu, par nākamajiem soļiem. Un pēc viņas uzstāšanās es došu vārdu mūsu referentam Albrekta kungam un arī ēnu referentiem. Un tagad es došu vārdu Mišu kundzei, kas ir galvenā pārunu vedēja sakarā šo te nolīgumu. Mišu kundze. Es ceru, ka visi ir iekārtojušies vietās, un es došu vārdu Paraskevī Mišu kundzei. Es sveicu jūs, kundze, šeit. Es vienmēr uzskatu, ka mums ir jāsveic ļoti pienācīgi mūsu viesus, un es velkam to tagad nedarīju, tagad es atvainojos, un tagad dod jums vārdu, Mišu kundze. Paldies priekšsēdētāji. Varbūt jūs gribat nedaudz ievilkt telpu, jūs Eh, skrējāt? Jā, es skrēju. Un es jau teicu kolēģiem, kāpēc mums, eh, kāpēc eh, nebraukt ar liftu, bet kolēģis teica, nē, derēs arī nedaudz paskriet. Bet te nu es esmu un esmu ļoti pagodināta, godējumie ja deputāti, būt šeit pie jums. Mēs esam tikušies, šķiet tas bija jūlijā vai jūlija beigās. Mums tad Kolēģi, saka priekšsēdētājs, šis jautājums ir diezgan sarežģīts. Ir cilvēki, ir deputāti, kas ir ļoti interesēti šajā jautājumā un grib klausīties un pilnībā arī iedziļināties šajā jautājumā. Turklāt es gribu mūsu kundzei arī dot dažas minūtes, tomēr vairāk, lai viņi varētu ievilkt telpu, atpūsties un tā, es turpinu saka, Mišo kundze, es, mēs tikāmies jūlijā, un tad jūs, es informēju par sarunu gaitu, un tad es e, jums pastāstīju, ka vienīgais jautājums, kas uz to brīdi nebija sakārtots, bija valoda jautājums. Un arī pagājušā nedēļā pirms došanās uz Luksemburgu es jums stāstīju, ka šis valodu jautājums līdz pašam pēdējiem brīdiem bija tāds jautājums, kas bija problemātisks. Tas bija jāsakārto pirms mēs parafējām šo līgumu. Un rezultātā mēs šo jautājumu arī atrisinājām, vēlāk pastāstīšu kā. Un tad mēs arī parafējām šo nolīgumu. Un tas ir noticis Luksemburgā pagājušā nedēļa. Tas noticis politika ESASV tieslietu un iekšlietu augstāko amatpersonu samita periodu. Es saprotu, ka jūs esat saņēmuši arī šo tekstu vakar. Tas jau pēc tam, ka šis teksts ir bijis parafēts, un pirms uh, stāstīt par pēdējām mēnešu sarunām sakarā ar šo te nolīgumu, es gribētu jums pateikt, ka esmu stingri pārliecināta, ka šī te nolīguma parafēšana ir ļoti nopietns solis, kas ļauj arī droši runāt par datu subjektu aizsardzību Eiropas Savienībā. Pirmo reizi visā vēsturē mums būs transatlantijas tāds ietvars, kas nodrošinās aizsardzību un garantijas, kas attieksies uz visiem datu apmaiņas gadījumiem, arī uh, saistībā ar eh, kriminālu tiesvedību un kriminālu likumdošanas īstenošanu. Un šeit eh, es gribētu pasvītrot, ka tas ir paties datu aizsardzības nolīgums. Prezentā citiem nolīgumiem, kas ir arī noslēgti tieslietu iekšlietu informācijas apmaiņas eh, jomā, ieskaitot arī PNR nolīgumu, ko apstiprinājis šis parlaments. Šis eh, lietusarga nolīgums eh, nepieļauj datu nosūtīšanu, bet eh, tā vietā ir tāds ekskluzīvs tāds akcents un uzmanība uz to, kā nosargāt personu datus. Un kā jūs jau zināsiet, un mēs esam par to arī runājuši, lielākā daļa juridisko pamatu šādiem datu nosūtījumiem Vai nu datu nosūtīšana notiek eh, saskaņā ar iekšējo likumdošanu vai arī divpusējiem likumdošanu? nolīgumiem. Eh, šādos nolīgumos, šādos dokumentos datu aizsardzības normas ir ļoti vājas. Un eh, līdz ar šī nolīguma spēkā stāšanās datumu Lietucerga nolīgums papildinās šo esošo juridisko bāzi, piemēram, esošais nolīgums starp ASV un kādu no mūsu dalībvalstīm, piemēram, MLA līgums. Tas tiks papildināts, tur, kur nepieciešams, būs aizsardzības normas papildināts. Šeit mēs arī redzam, ka šīm lietas ar nolīgumam būs uz atpakaļ ejoša nozīme. Attiecībā uz nākotnē noslēgtiem līgumiem lietu sargu nolīgums būs eh, tāds kā drošības tīkls. Tas būs tā kā uh, orientieris un zem šī te līmeņa aizsardzības latiņa netiks eh, nolaista. Un tā ir ļoti svarīga garantija nākotnē, arī ļoti būtisks pavērsiens salīdzinot ar esošo situāciju, kur drošības mehānismu un tiesību jautājumi uh, bija jādiskutē katru reizi no jauna, katru reizi, kad ir kāds jauns um, nolīgums, un šeit es gribētu pasvītrot, ka es saskatu šeit eh, šī te nolīguma tādu proaktīvo mm, vērtību, uz, uz, uz nākotni virzīto vērtību. Es uzskatu, ka abi šie elementi uz priekšu un uz atpakaļ ir ļoti nozīmīgi. Un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks uzlabojums, ko mēs nesam mūsu pilsoņiem. Nolīguma elementi ir ļoti svarīgi arī, ja mēs runājam par to, kā notiek miedarbības ar nolīgumu un datu aizsardzības reformu. Šis jautājums jūs ļoti interesē, cik es zinu, un ļoti pareizi tas ir runājot par nākotnes policijas direktīvu Ehm, šis datu nosūtījums būs iespējams tikai, ja ir attiecīgās garantijas, ja ir attiecīgi tiesīgs saistoši instruments, kas nodrošina šādu datu nosūtīšanu. Piemēram, šāds instruments ir starptautisks nolīgums. Un, kā es teicu, lielākā daļa esošie šie nolīgumi ir tādi, kur nav šo aizsardzības normu. Un tagad šis lietu sarga nolīgums papildinās esošos, un šie lietu sarga nolīguma loma ir izšķirīga. Un tieši tāpēc, ka ir šāda lietu sarga nolīguma loma, tad arī komisija ir vērsusi uzmanību uz to, cik konsekventa ir mm, kopsakarības starp šo nolīgumu un datu aizsardzības reformu. Mēs eh, šo ideju esam ierakstījuši arī vairākos pantos, un pir, pirmo reizi ir ir tā, šis Eiropas Savienības standarts ierakstīts arī starptautiskā nolīgumā. Šeit ir nodrošināts normas attiecībā uz, uz datu pārstrādi, apstrādi, uzraudzību. Ir, ir arī atrunāti dati datu izmantošanas ierobežojumi, nosūtīšanas ierobežojumi, arī sensitīva datu apsardzes ierobežojumi, arī eh, personas apizmantošana eh, tiesu un administīvo lietu kontekstā. Eh, tad ir atsevišķi panti, kur pat ir uz priekšu paredzēti atsevišķi datu reformas elementi, kas šobrīd vēl nav ierakstīti Eiropas datu aizsardzības likumdošanā. Un vēl, lietasarga nolīgums palīdzēs pamat izmantot eh, arī transatlantiskajā kontekstā eh, stiprinās Eiropas Savienības dataizsardzības normas. Un tieši tāpēc mēs esam pieprasījuši šo jautājumu risināšanu. Esam bijuši ļoti uzstājīgi ar mūsu partneriem no ASV. Mēs esam uzstājuši ne tikai uz būtiskiem jautājumiem pēc būtības, bet arī uz formulējumiem pēc formas. Uh, un tieši tāpēc šīs sarunas arī ilga vairāk kā četrus gadus. Tāds starptautisks precedents būtu izmantojams arī ārpus Eiropas un ASV, Eiropas Savienības un ASV attiecību konteksta. Turklāt vēl lietu sarga nolīguma noteikumi ir plašāki kā tikai datu nosūtīšana jo šie noteikumi attiec arī uz to, kā dati tiek apstrādāti, tik līdz šie dati tiek nosūtīti uz ASV. Un tagad ļoti ātri es jums pastāstīšu par šo pēdējo jautājumu, kas tika sakārtots vasaras laikā. Tas ir šis valodas jautājums atcerēsties, ka ASV puse eh, pasvītroja, eh, ka tagad mums ir 24 oficiālās valodas Eiropas Savienībā, un ka izmantot visas šīs valodas, izmantot visas valodas ir ļoti grūti, gan resursu, gan laikziņā. Un viņi teica, ka tik daudz autentiskas versijas eh, varētu izraisīt arī juridisko neskaidrību un novest pie strīdiem. Un protams, viņi arī norādīja uz to, ka attieksme pret valodām nav bijusi konsekventa iepriekšējos nolīgumos starp ES un ASV, jo tiešām mēs nespējām atrast tādu konsekventu veidu, kā iestrādāt šīs normas. Tomēr mēs uzstājām un ņemot vērā to, ka šis lietas nolīgums ir tik noli, nozīmīgs, Vispirms šis nolīgums attiec uz e, visām personām, visiem individiem, un šo nolīgumu primāri īstenos nacionālās likumu īstenošanas iestādes. Tāpēc e, ļoti svarīgi gan mūsu pilsoņiem, gan nacionālām iestādēm būtu jāspēj darboties ar šo tekstu savās valodās. Risinājums tika atrasts, un tas nosaka, ka vispirms nolīgumu parakstīs angļu valodā. Jo angļu valoda ir arī valoda, kurā mēs runājam par šo nolīgumu. Pēc tam nolīgums tiks pārakstīts, un tad Eiropas Savienība nodrošinās šī nolīguma tulkošanu visās Eiropas Savienības valodās un varēs e, tad apstiprināt šīs visas versijas, apmainoties ar diplomātiskajām notām. Un ja autentiskajām valodu versijām būs kaut kādas eh, atšķirības vai interpretācijas eh, atšķirības, eh, tad um, angļu valoda būs prevalējoša valoda, jo tā ir tā valoda, mm, tieši kurās tika veikta šī saruna. Turklāt tā ir arī standarta mm, valoda, kas tika izmantota praktiski visos citos starptautiskos nolīgumos. Uh, Lūk, tāds risinājums saglabā iespēju izmantot autentiskas valodu versijas visās Eiropas Savienības valodās arī pēc tam, kad šis līgums tiks parakstīts. Un līdz ar to mums e, arī ir tāds pabeigts teksts, kuru mēs parafējām pagājušajā nedēļā. Bet tagad ieskatīsimies nākotnē. Pagājušajā nedēļā mēs parafējām šo nolīgumu Luksemburgā, bet mēs arī nosūtījām tādu skaidru vēstījumu ASV pusē, ka uh, nebūs spēti tālākie soļi līdz parakstīšanai, uh, kamēr kongres nepieņems savu lēmumu. Uh, tas ir atrakstīts arī paziņojumā, paziņojumā, ko teica komisāra Jūrova. un Luksemburgā mēs, mēs saņemām informāciju no mūsu partneriem no SV, ka līguma parafēšana droši vien stimulēs šo likumdošanas projektu, un ASV senātā šis likumprojekts tiks arī pieņemts. Un, uh, attiecīgi, progresu mēs sagaidām tuvākajos mēnešos, jo tā ir tāda ļoti svarīga likumdošana, un tā, kā paredzēts, ka diezgan labi tiek uzņemta gan senātā, gan apakšpalātā. Un mēs arī saņēmām ziņas par šādu pozitīvu attieksmi no dažiem rakstiem, kas publicēti ASV, bet es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs varētu izmantot savus kontaktus kongresā, uh, lai jūs varētu pieprasīt un, un stāstīt par to, ka šī likumprojekta pieņemšana senātā ir ārkārtīgi svarīga un tad, tāds fundamentāls solis, kas uzlabos mūsu sadarbību. Un tik līdz šis senāta likumprojekts tiks pieņemts, tad pirmo reizi e, Eiropas Savienības pilsoņi zinās, ka uz tiem attiec tikai viens e, likumu komplekss un būs uzreiz skaidrs, kādas minimālās aizsardzības uh, attiecās uz datu aizsardzības jomu sadarbībā ar ASV tiesība aizsardzības sektorā. Eiropas Savienības pilsoņi zinās arī, ka ja tiek noliekta piekļuve, tad personas datu labošana vai izpaušana ir uh, kaut kas tāds, kur var ierosināt arī lietu ASV tiesā. Līdz šim tāda situācija attiecās uz ASV pilsoņiem, kas būtu ieradušies Eiropas Savienībā un neatiecās uz situāciju, kad Eiropas Savienības pilsoņi dodas uz ASV. Un es uh, uzskatu, ka šis nolīgums, tad, kad tas tiks parakstīts, kur attiecīgi šis tiesiskās aizsardzības nolī, eh, likumprojekts tiks pievienots, senāta likumprojekts tiks pie, pievienots, tad tas būs izšķirīgs instruments, kas palīdzēs eh, stiprināt Eiropas Savienības pamatiesības būtiski un arī uzlabos apusēju uzticību. Paldies par to, ka klausījāties, paldies, ka ļāvāt man stāstīt par šo procesu, par sarunu gaitu. Es to darīju regulāri, un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Bet pagaidām atkal atklāti un godīgi es teikšu jums paldies par atbalstu visu procesu gaitā, un paldies par uzmundrinājumu, par vēlējumiem. Un es vēlreiz gribētu atgādināt, lūdzu izmantojiet savus kontaktus ar kongresmeņiem, lai viņi ātrāk savu likumprojektu pieņemtu. Thank you very much. Um... Paldies. Kurš izteiksies pirmais, lūdzu? Paldies priekšsādātājiem. Albrehta kungs sākumā gribētu pateikties komisijai par to, ka iepazīstināt mūs ar šo informāciju, un paldies jums par paveikto, Mikula kundze, par to, ka esat pabeiguši sarunas par tā saukto lietu sargu nolīgumu. Manuprāt, paraugoties pagātnē, kad šis process sākās ar uh, pieprasījumu vest sarunas par nolīgumu, nebija vēl zināms un skaidrs, ka daudzi no jautājumiem, kas tagad ir panākti, ka mums tos izdotos panākt, vai pat īri teorētiski tas būtu iespējams. Bet, nu, šobrīd vismaz iespēja ir. spēt šādus lielus soļus, nu, kā piemēram um, vēršanās tiesā ASV ES pilsoņiem, kas nav rezidenti ASV, attiecībā gan uz datu privātumu aktu, gan arī citām aizsardzības uh, instrumentiem, kas ir šobrīd spēkā saistībā ar personas datu nodošanu no Eiropas Savienības uz ASV tiesības sargājušo iestāžu sadarbības satvarā. Visā sarunu gaitā un arī pirms tam parlaments pauda savas vēlmes, vērsāmies pie jums, un šī tātad, konflikta risināšana tiesā bija viena no galvenajām prasībām. Lielākā daļa mūsu prasību, manuprāt, šajā tekstā parādās. Un gribētu arī norādīt, ka, ja paraugos tekstā, Tāda vienošanās, kas sevī ietver visai lielu panāktu progresu, tas ir sasniegts. Tomēr tajā pašā laikā negribētu pārsteigties, ko parlaments kopumā domās par nolīguma tekstu. Un jo īpaši gribētu dzirdēt ēnu referentu viedokļus par sarunu rezultātu un arī par piedāvāto teksta projektu. Manuprāt, Šis ir ļoti labs brīdis, jo šķiet, ka teksts nu visiem ir pieejams, visiem, kas grib ar to iepazīties. Un, manuprāt, tas ir patiešām atvieglos mums visiem dzīvi un ļaus vērtēt, kāda varētu būt iegūma no nolīguma. Tas mums ļauj arī parlamentā izpildīt mājas darbu. Un tajā par kādu jautājumu, kas ir saistīts ar diviem priekšnosacījumiem, lai mēs šo nolīgumu pieņemtu. Pirmkārt, viena lieta jūs jau pat uz to norādījāt. ASV kongress ir mūsu partneris ASV, un viņiem būs jāpieņem šāds tiesība akts, kas paredzēs konfliktu risināšanu tiesām, tātad iekļaut to arī ASV likumdošanā. Uh, um, to Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzībai, kas nav ASV rezidenti. Tas ir priekšnosacījums, lai mēs šo nolīgumu pieņemtu un varu tiešām teikt, ka, ja tas nenotiks, tad visticamāk, nu, nolīgumam arī nebūs jēgas un arī parlaments, Eiropas parlaments to nepieņems. Un es domāju, ka mm, šāds signāls ir jāsūta partneriem ASV, ka, nu, uz šādiem noteikumiem spēlējam. Bet ir arī vēl kāds otrs priekšnosacījums, kur arī tagad mēģināšu noformulēt. Tas gan nav tikai manā ziņā. Un šeit gribētu runāt par to, ka nolīgumam nevajadzētu kompromitēt jau spēkā esošos tiesību aktus datu aizsardzības jomā, kas jau šobrīd Eiropas Savienībā ir spēkā. Tā ļoti gara diskusija bijusi, vai tad tā būs vai nebūs, un redzu, ka komisijas viedoklis ir tāds, ka pilnīgi skaidri ne, nekas tāds nenotiks. Šeit mēs runāsim tikai par to, ka būs papildus garantijas, papildus um, jau spēkā esošiem um, nolīgumiem par datu apmaiņu starp um, Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un ASV. Es kā referents uzskatu, ka mums, parlamenta deputātiem, šis būtu īstais brīdis izmantot šo momentu un tīri formāli vērsties, jo galu galā ASV vēl aizvien ir jāizpilda mm, šie priekšnosacījumi. Tādēļ um, aicināsim šobrīd um, mūsu juridisko dienestu vērtēt šo jautājumu. Vai šis nolīgums būs pretrunā vai kompromitēs eh, jau spēkā esošos tiesību akts, vai būs tā, kā jūs teicāt, ka, kā tad jūs īsti to noformulējat, ka tas papildinās tātad jau esošos nolīgumus. Un var jau būt, ka jau šodien tas varētu būt viens no lūgumiem, no jautājumiem, kuru gribētu uh, sūtīt um, koordinātoru un arī priekšsēdētāju virzienā. Varbūt jūs mums varētu dot um, zaļo gaismu, sniegt šādu informāciju, uh, lūgt šādu informāciju no juridiskā dienas, jo tas arī mums sniegt tiesisko noteiktību, lai mēs varētu par politisku jautājumu beig beigās lemt, jo politiskums jāatbilds jautājumu, vai šim nolīgumam būs vairāk, vai tā rezultātā būs vairāk ieguvumu nekā kaitējuma, ja to tā var teikt. Uh, vai tas tīri politiski nekaitēs mūsu vēlmēm un prasībām. Bet jau tagad gribētu norādīt, ka tīri personiski, raugoties šo lietu, ja šie divi priekšnosacījumi tiks izpildīti, tad raugoties tekstu, uz teksta projektu, manuprāt, um, tur ir vērā ņemams līdzsvars, manuprāt, pat iegūmi ir vairāk. Un ja šīs abas prasības tiks izpildītas, tad man šķiet, ka m, mm, tā varētu būt iespēja sākt veidot saistošus transatlantijas eh, datu aizsardzības standarts, kas būtu balstīti um, tātad ne tikai uz sadarbību tiesība aizsardzības eh, iestāžu jomā, bet arī īstenojot tos privātajā sektorā. Un tur mēs visi raugāmies un gribam saprast, kas tad īsti notiks vai kas ir panākts nu, par sarunām oficiāli jau gan tās nevar saukt, bet tātad par šo Fārberu lēmumu, kur, kuru komisija vienpusēji var pārskatīt vai var nepārskatīt, bet tad viņiem tiesā ir jās, jāizstāv savas nostāja attiecībā uz tiesisko saturu, datu aizsardzību direktīvu, un tas būs tad tas nākamais solis, kas spērams. Nu, re, tāda šobrīd pirmās pārdomas. Sākotnējais viedoklis par nolīgumu, bet, protams, uh, vēl aizvien gribēšu rūpīgi iepazīties ar nolīgumu tekstu un pētīt, um, analizēt visus pētījumus, kas tiks tūdaļ publicēti, un, jā, gribētu tiešām redzēt šo juridiskā dienesta atzinumu, kur jau tagad gribētu tā provizoriski ieskicēt un norādīt. Paldies! Paldies, Sofija, lūdzu! Um, yes, thank you! Paldies! Sākumā jāsaka, tā kā dokumentu saņēmām vakarnakt, nu, man šķiet būs nepieciešams nedaudz vēl papildus laiks pētīt šo tekstu detalizēti. Tomēr sākumā gribētu norādīt, ka no sirds varu pievienoties Jana paustēja vēlmēji saņemt atzinumu no juridiskā dienesta. Kā jau visi zina, Es uh, neskaitāmas reizes esmu lūgusi komisiju veikt tīri juridisku analīzi attiecībā uz to, kādas būs uh, attiecības starp šo nolīgumu un nu, šobrīd spēkā esošajām privātuma aizsardzības normām. Tā procedūra visai tāda noslēpumaina, nu, šķiet komisija man rakstiski atbildēja, tad viņi um, teica, ka nevarot man nodot konfidenciāls dokuments, bet ne jau tikai es, arī Eiropas pilsoņiem, manuprāt, ir tiesības zināt, kāds ir šī dokumenta status. Ja paraugos tekstā, nu es gan tā ļoti ātri uzmetu aci. Šeit piedāvātās garantijas un aizsardzība ir krietni zemākā līmenī nekā datu aizsardzības likumdošanā, par ko šobrīd vedam sarunas un kuru ceram pavisam drīz jau pieņemt. Bet tajā pašā laikā, ja Mišu kundzes teiktais ir patiesība, sakot, ka šis aizpilda tikai tos robus, kas pastāv starp Eiropas Savienību datu aizsardzības normām, emlats un sektoru, tad nozaru nolīgumiem, nu tad jau viss ļoti jauki, jo pat ja tas ir zems aizsardzības līmenis, nu labāks par nulli jau būs. Bet man nav šāds pārliecības. Es gribu būt pilnīgi pārliecināta, pirms mēs balsojam, ka nepastāv risks, ka šis nolīgums prevalēs pār Eiropas Savienības datu aizsardzību direktīvu vai regulu. Un nekādu pienācīgu atbildi vai nu, pārliecinošu par to pat nerunāšu. Nesam saņēmuši. Lasot tekstu, nu, iedomāsimies, uh, Eiropas pilsonis parastais man ir sūdzība, vēršos tiesā. Tad nu, jājautā, balstoties kādu pamatu es iesniegšu savu sūdzību, vai tas būs balstoties uz datu aizsardzības direktīvas uh, tātad tā, ko nākotnē pieņemsim, vai tas būs balstoties uz nolīgumu, ja būs pretrunas starp abiem šiem tekstiem. Kurš tad uh, prevalē, kurš tad uh, jāņem vērā, un manuprāt, mums te vajadzīga tāda nepārprotama atbilde. Jo, ja atbildi nepieņemsim, pieņemsim šo nolīgumu, un pēc tam atklāsim, ka nolīgums prevalē pār uh, regulu vai direktīvu, nu, tad būsim milzu problēmās. Tādēļ gribētu aicināt uh, un pati arī atbalstīt Jāna lūgumu un iegūt oficiālu atzinumu no juridiskā dienesta. Paldies! Paldies! Aksel lūdzu! Paldies! Paldies, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar šo nolīgumu. Un īstenībā, nu, esmu tāds uh, mierpilns un priecīgs, ka esam jau tik tālu pavirzījušies uz priekšu. Un es domāju, ka būtu ļoti jauki, ja nu, būtu arī tāda iespēja paredzēt, ka mēs, piemēram, kā Savienības pilsoņi varētu uh, vērsties tiesā arī ASV. Es domāju, ka, protams, ir jādomā, uh, ko vēlas abas līguma slēdzēja puses, un, protams, jādomā arī par uh, attiecīgo, mm, attiecīgajām juridiskajām finesēm. Protams, man nav nekas pret uh, kaut kādiem spriedumiem, bet varbūt, ka arī Eiropas Savienības tiesa kaut ko varētu bilst šajā sakarā. Atbilde no zāles, bet uh, bez ieslēgta mikrofona. Es domāju, ka tas varbūt būtu nu, tā palīdzīgāk nekā atkal prasīt visu no jauna un interesēties. Es domāju, ka šis, šī lietu sarga vienošanās uh, tātad Eh, papildinās eh, jau esošos normatīvus PDR un visus pārējos. Es nezinu, varbūt es esmu kaut ko aplām saprats, varbūt jūs varētu precizēt. Un tad daži vēl jautājumi par saturu. Definīcijās ir teikts pārtīs puses. Tātad Eiropas Savienība no vienas puses un ASV no otras puses. Vai šeit ir domāts tikai par eh, juridiskajām personām? Ne, nedomājot par dalību valstīm atsevišķi, vai dalību valsts tad vai kaut kā atsevišķi definēt, un ja tās nav iekļautas šeit kā puses, es patiešām gribētu zināt, ko tas nozīmē, tātad vai tikai Eiropas Savienībai ir jāparūpējas par to, lai būtu arī tāda labāka izpratne par to visu. Es domāju, un 19. pantā ir teikts Eiropas Savienības pilsoņi. Nu, man izskatās, ka visi cilvēki, kas te dzīvo un, piemēram, nav Eiropas valsts piedarīgie, nevarētu darīt pilnīgi visu to, ko var darīt Eiropas Savienības pilsoņi. Un ja ASV īstenotu šo tiesību aktu, bet ja tā tomēr pārdomās, vai tas kaut kādā veidā tiks formulēts par jaunu, vai tas nestāsies spēkā, vai mums vajadzēs sarunas atkal veist no jauna. Tie ir tie jautājumi. Ähm, Tātad mums vajadzētu saprast, kas tad īsti notiks. Un uh, būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu man atbildēt. Paldies! Thank you, Axel. Um... Paldies! Timothy, lūdzu. Um thing going on with this list. <laughs> I don't know. Any... Lord. Yeah. Hello. Hi. Thank you. Can I just say, speaking Es kā juristi gribu tikai teikt, ka man vienmēr ir prieks, uh, ka juristi var naudu nopelnīt un nāk ar atzinumiem. Bet, nu, vēl vairāk nekā prasīt atzinumu no juristiem, burvīgi ir uh, tas, ka Sofija Intvelda vienmēr nāk klajā ar savu vērtējumu. Un uh, cik līdz tas ir saņemts, vienmēr varam objektīvi skatīties situāciju. Man tiešām liels prieks. Manuprāt, te ir jautājuma zīmes, un Aksels jau pirms brītiņa tam pieskārās. Jautājuma zīme par likumu tiesību aktu pieņemšanu jautājumā tātad um, par šo konfliktu risināšanu tiesā Eiropas saimnības pilsoņiem. Es patiešām ceru, ka tur viss um, gludi, gludi ritēs un gribētu zinu saņemt kaut kādas garantijas par to, ka tā arī būs, jo, kā jau Vaksals teica, ja šādu garantiju nebūs, Un, ja tas nebūs iekļauts nolīgumā, un tas ir pats svarīgākais, kas līgumā jāiekļauj, nu tad, manuprāt, būs no jauna jāskatās uz šī lieta. Un tad baidos, ka visu sabojāsim, jo man tiešām liels prieks par panākto uh, progresu, apsveicu sarunu vedēju komandu, bet, nu, skatīsimies, kas notiks tālāk. Visā citādi man tiešām prieks, bet, jā, nu, gaidīsim Sofiju, tātad atzinam un skatīsimies, kas tur būs teikt. Paldies, Timotī. Marija, lūdzu. Thank you very much. And I... Paldies! Arī es gribētu jūs apsveikt ar to, ka nu jau tuneļa galā redzama gaisma un esat paveikši tiešām lielu darbu. Un pilnībā var atbalstīt arī to, ko teica referents, ka jā, īstais brīdis tagad uh, vērsties pie juridiskā dienesta un lūgt atzinumu. Un cerams jau, protams, ka tas mums palīdzēs labāk saprast ka varam mierīgi prātu balsot. Bet, jebkurā gadījumā, man jāatzīst, nav pilnīgi prāts mierīgs tomēr par um, šo konfliktu risināšanas jautājumu. Nu, pat ja tas te būs iekļauts, un pat ja kongres arī viss ies kā plānots, tad manā valstī jāsaka ir visai daudz iedzīvotāju pastāvīgu iedzīvotāju, kuru tiesības noteikts nacionālajā likumdošanā attiecībā uz uh, viņu attiecībām ar uh, tiesu iestādēm, tiesībai sardzības iestādēm un tā tālāk. Tas personas, kas uh, pastāvīgi uzturās mūsu sabiedrībā, bet pilsoņi tās nav. Un viņi arī nav trešo valstu pilsoņi, viņi ir bezvalstnieki. Ko tad viņiem teiksim? ja būs šāda norma par ES pilsoņiem. Un mūsu likumdošanā ir teikts, ka viņi ir līdzvērtīgi pilsoņiem ar ļoti skaidri definētiem um, izņēmumiem, nu, piemēram, attiecībā uz parlamentu vēlēšanām. Kā tad šo risināsim jautājumu? Kā jums šķiet, kā varam iet uz priekšu? Thank you, Mario. Could I apologise if it was something urgent? Paldies! Es atvainojos, mums te tāda aktuāla lieta, kas bija jāpārnā starp koordinatoriem. Atvainojos, ja varbūt palēt ko garām, bet tagad Kornēlija vārds lūdzu. Vielen dank, Klod. Paldies, Klod. Jā, garš stāsts. Es pat nezinu, cik ilgi mēs tur esam pie tā visa strādājuši. Nu, ļoti jauki, ka vismaz kaut kas ir sagatavots, un esmu par to priecīgi. Gribēju to arī skaidru un gaišu pateikt. Bet jā, joprojām nav atbildēts daudz jautājumu. Kas notiks ar tiem cilvēkiem, kas nav ne ASV, ne ES pilsoņi, bet tik un tā dzīvo, nu, vienā vai otrā teritorijā? Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Un tālāk nediskriminācijas poli problemātika ar to arī ir tā ļoti rūpīgi jāiepazīstas, bet arī, protams, mērtiecīgums un visi tiesiskie instrumenti. Ar to ir jāiepazīst ļoti rūpīgi un būtu jauki, ja mēs varētu tam atvēlēt pietiekam daudz laika, jo šis ir ļoti svarīgs nolīgums un mēs īsti nezinām, ar kādām sekām vajadzētu rēķināties. Un ko tad nozīmēs tie pārējie līgumi, kas jau ir stājušies spēkā, mums ir jāprecizē visi šie joprojām neatbildētie jautājumi. Un um, šie jautājumi tika uzdod jau vairākas reizes, un mums noteikti vajadzētu palūgt no juridiskā dienesta papildus um, atzinumu, lai saprastu, cik lielā mērā tas ir savietojams ar uh, ES likumdošanu un uh, referenta priekšlikums mums šķiet uh, jauks, un mēs domājam, ka mums jārīkojas gana aši. Paldies! Thank you, uh, Monika. Paldies, Monika Lūdzu. Paldies! Gribēju sirsnīgi pateikties referentam. Jāsaka, ka sarunas šajā jomā, nu, nav tās vieglākās. Tieši pretēji ja mēs vēlamies atzinumu no juridiskā dienesta, tad tas būtu, protams, uh, tikai nepieciešams, bet arī komisijai vajadzētu tā intensīvāk eh, nodarboties ar visu neskaidro jautājumu precizēšanu, lai nav atkal kaut kāds eh, milz un daudz dažādu viedokļu un atzinumu, bet lai būtu vienkārši kaut kāda saskaņotība. Es eh, domāju, ka komisijai vajadzētu to visu ļoti rūpīgi pārbaudīt. Es šajā ziņā viņai uzticos. Un uh, darbs pie lietu sarga uh, nolīgumi patiešām turpinās jau ilgu laiku un e, ir jāizpēt arī visi tie aspekti, par kuriem runāja parlaments. Nu, daži jautājumi par kalendāru. Kāds izskatās grafiks? Tātad es saprotu, ka atzinums jau arī būs e, teju, teju gatavs un uh, Domāju, ka tas, kas šeit atrodas mūsu priekšā, šajā redakcijā, man šķiet eh, ļoti labs, pārdomāts eh, ziņojums. Un Eiropas līmenī papildinājums eh, Eiropas likumiem, kas, protams, ir attiecīgi jāievēro. Un Nu, tikai viens teikums par tiem cilvēkiem, kas, nu, varbūt uz laiku dzīvo Eiropas Savienībā, bet nav tās pilsoņi. Es domāju, ka uz viņiem attiecas tātad viņu dzimtenes uh, noteikumi, normatīvi, uh, ņemot vērā tās vienošanās, ko viņu valsts ir slēgus ar ASV, jo mēs nevaram to pārņemt, mēs nevaram, piemēram, uh, tagad būt atbildīgi par Venecijālas pilsoņiem, kas, nu, kaut kādā, kas varbūt nejauši pie mums ir nonākuši, kas tagad divus gadus pie mums dzīvo. Uh, īstenībā nu, pret viņiem ir uh, jātiec saskaņā ar viņu uh, izcelsmes valsts, ar viņu dzimtenes uh, likumdošanu. Nu, vienīgais, protams, ja viņi nav bēgļi, šis status, protams, prasa īpašu attieksmi arī tiesiskā ziņā. Nu, un cik daudz es to saprotu, es uzskatu, tas viss attiec uz ES pilsoņiem, nu, ja nu vienīgi tie nav cilvēki ar bēgļa statusu, jo līdz ar to viņiem ir tiesības mm, tapt aizsargātiem. Bet es gribētu augstu vērtēt eh, šo priekšlikumu, tur ir arī daudz eh, precizējumu, ko mēs lūdzām jau ilgus laikus, un jāsaka, ka arī ASV nav, nu tas vienkāršākais saruna partners, domāju, ka tādēļ ir sasniegts patiešām daudz. Nu jā, ir arī vēl sarežģītāk saruna partneri, kas vispār nejautā, nu kāds ir ēst e tiesības un likumdošana, nu tad ir jauki, ka tagad ir tāds saruna biedrs, kas vismaz par to interesēs. Paldies, Monika, un vēl divi kolēģi vēlas runāt, bet mums jau ir jāķeras pie koordinatoru sēdes sešos. Sešos tā ir paredzēta. Birgita un Sofija, bet lūdzu, lūdzu īsi. Jā, Birgit Sipele, varu būt ļoti ātra. Man ir vēl daži papildus jautājumi, bet ja mēs varam. Tad palūgt atzinumu no juridiskā dienesta, mēs visi varētu uz, aizsūtīt savus jautājumus. Tātad es vienkārši rakstiski savus jautājumus, tad eh, pievienošu juridiskā dienesta adresei. Sofija, lūdzu. Nu, gandrīz tas pats man bija sakāms, kas Birgitai, bet gribēju preambulā tur ir teikts, atzīstot dažus jau spēkā esošus nolīgumus. Es domāju, ka šeit vajadzētu ievad uh, daļā paskaidrojumu, jo, kā jūs teicāt, ka šīs uh, nolīgums ar atpakaļ ejošu spēku attieksies arī uz PDR un pārējiem, bet tad, nu, tas ir pretrunā ar preambulas tekstu. Es nezinu, kāda ir pareizā interpretācija. So I would like to... Lūdzu. Āna Gomeša, jā, gribēju atbalsot kolēģi teikto, tātad mēs šeit nesēdētu, eh, ja parlaments nebūtu izdarījis spiedienu un ja nebūtu jums tāpat izrādījis atbalstu visu sarunu gaitā. Un arī atbalstu to, ka ir nepieciešams atzinums no juridiskā dienesta. Bet Ņemot vērā to milzīgo pretestību, ko pirms uh, vairākiem gadiem izjutām Vašingtonā un salīdzinot to ar panākto, nu tas ir vienkārši neticami, bet Nu, varbūt uh, manās acīs uh, tas uh, svarīgākais neatbildētais jautājums ir tas, nu, es, protams, pasakos jums par visu veikumu, par rezidentiem, ņemot vērā arī mūsu Eiropas Savienībā spēkā esošo likumdošanu un dalībvalstīs pieņemtos likumus. Un tad, kad šis likums tiks pieņemts kongresā, administrācija to pieprasa, un es domāju, ka tas patiešām varētu tikt pieņemts, bet nu šis jautājums noteikti ir jāprecizē. Paldies! Um. Paldies! Nu jā, varbūt jūs varētu tātad ņemt vērā šo politisko perspektīvu un atbildēt. Lūdzu, Mišu kundze, jums vārds. Jā, nu es centīšos, cik vien tas ir iespējams, uz vairumu jautājumu atbildēt jau šodien. I, I that, uh, the... Gomešs kundze, gribētu teikt, ka tas spiediens, ko jūs veicāt uz mums, kā uz komisiju, mums palīdzēja būt tādiem pārliecinošiem savās sarunās. Nu, nav jau tā, ka mums trūktu pārliecinātības, bet jūs par to pašu varējāt pārliecināties, bet mēs vienmēr paturam prātā to, ko vēlas mūsu institūcijas, un tā ir tāda kā mūsu vaduguns, lai mēs varētu panākt vēlamos rezultātus. Vairāki godātie deputāti runāja par eh, šo likumu kongresā Tātad mēs nevaram tur pieņemt šo priekšlikumu, ja to nepieņems kongress. Es lūdzu jūsu atbalstu. Nu, un, ja runājam par juridiskā dienesta atzinumu, tas mums grūtības nesagādā, bet mēs kā sarunu vedēji Mēs nevaram veikt nevienu pašu soli, ja mums nav tādas eh, ekspertīzes pilnvaru. Un man ir liels prieks eh, un arī gods, ka man ir tik daudz izcilu juristu manā komandā, kas man palīdz. Ne tikai pagājušā gada laikā, kad es veidu sarunas un tās vadīju, pat pagājušā gada ar manu priekšgājēju mēs ar to visu iepazināmies ļoti rūpīgi. Un tas bija patiešām ļoti, ļoti grūti un pat brīžiem sāpīgi atrast pareizos formulējumus un pareizo redakciju. ja mēs runājam par spēkā esošiem noslēgtajiem uh, nolīgumiem un tiem, eh, pie kuriem vēl jāstrādā. Nu, piemērs, pasažieru datu reģistrs, jeb PDR. To tā tad uh, papildinās šis nolīgums, to mēs jau teicām. Un tas ir tāds kā papildus ieguvums, un ja šeit ir kādas drošības normas, kas nav iekļautas spēkā esošajos nolīgumos, tad Nu, dažus no tiem esat pieņēmuši jūs, un tos mēs papildināsim ar tiem elementiem, kas ir iekļauts šajā um, lietu sarga aptverošajā nolīgumā. Partijas, ja puses ir dalība valsts, jo citādāk šāds nolīgums nebūtu pietiekam labs, uh, ņemot vērā divpusējos nolīgums un tos uh, papildinot ar šo Gribu jums atkārtot, ka šīs, eh, šī vienošanās lietasargu vienošanās. Tai pašai ir nepieciešams juridiskais pamats. Nu, es īsnībā izmantoju piemērus, un ja mani dati tiks nodoti ASV, tie tiks apkopoti, apstrādāti saskaņā ar dalībvalsts, ar manas dalībvalsts un ES likumiem. Uh, Pēc tām tie tiks, piemēram, nodot ASV rīcībā saskaņā ar lietus sargu un pateicoties šim nolīgumam, mēs esam nu, arī papildus drošības normas ieviesuši. Tā ir papildus aizsardzība, un šīs nolīgums papildina jau iepriekš noslēgtos. Eiropas Savienības pilsoņi. Gribētu jums teikt, mēs vēlē, vēlējāmies tur nedaudz piekāpties. Es pilsoņi. Tātad, izņemot tiesības vērsties tiesā, un citas drošības normas, tas viss attiec uz visiem. Bet gribēju jūs uzmanību pievērst arī apstāklim, ka visi izņemot tiesības vērsties tiesā ir patiešām uzlabots ņemot vērā pilnīgi visus normatīvus. Un, nu, un atminēsimies, kas te vēl bija pirms dažiem gadiem. Jūs jau te pieminējāt, kāds bija šī ceļa sākums un cik liels gabals jau ir noiets. Kāds ir paredzamais grafiks? Es nevaru prognozēt, kad, šis pieņemts, kad tiks pieņemts šis likums, jo es to nezinu, bet mums teica, uh, un man ir visi iemesli tam ticēt, ka, nu, ir uzņemts tāds ātrāks temps, un mēs varēsim tā tad rēķināties arī ar agrāku šī nolīguma pieņemšanu. Es pilnībā piekrītu un uh, arī man tas sagādā bāžas Albrehta kungs teica, ka mums būtu vajadzējis uh, pievērst uh, cik vien daudz uzmanības nepieciešams, lai uh, ne, neapdraudētu vai nevainātu datu aizsardzības reformas. Un es domāju, ka ar šo nolīgumu mēs esam papildināšu ar jaunu jēgu jau spēkā esošos arī iekšējos noteikums un varam būt uh, ar to gandarīti. Es gribēju arī jūs informēt. Arī par šo drošo pātvērumu, safe harbor. Es pie tā arī strādāju kopīgi ar kolēģiem. Albrecht kungs, tas īpaši jums ir adresēts, mēs ļoti smagi strādājam arī ASV tāpat, lai varētu noslēgt arī šo vienošanos. Un kā komisāra Jūrova teica, tāpat, kad arī tika runāts par šo lietu sarga nolīgumu, mēs esam pārliecināti, ka arī pie Safe Harbor darbs drīz noslēgsies. Un es esmu sarunu vedēja, sarunu vešanas vadītāja un gribu teikt, ka Vai nu mēs runājam par šo drošo patvērumu vai par uh, lietu sargu. Mūsu darbs šajā jomā attiecībā uz pilnīgi visām 13 uh, rekomendācijām Safe Harbor ietveros, mēs vienmēr uh, vadījāmies pēc augsta aizsardzības līmeņa principiem, lai, AS, lai Eiropas Savienības pilsoņu personas dati tiktu aizsargāti, lai tie tiktu droši pārraidīti uz ASV, lai tātad tie nebūtu nekādā veidā apdraudēti. Tas bija viens no mūsu galvenajiem uh, postulātiem un Gribēju jums pateikties par komentāriem, par atbalstu, par uzdotajiem jautājumiem un ar nepacietību gaidu mūsu nākamo tikšanos, kas, protams, atkal tiks veltīta šiem jautājumiem, kad jūs būsiet iepazinušies ar atzinumu. Lielas paldies! Thank you very much, Ms. Mishu. Thank you. Um... Excellent report, and if there's no final comment. Paldies! Nu, un ja uh, referents negrib vēl kādus noslēguma vārdus bilst, tad, nu, mēs atbalstīsim šo iniciatīvu. Liels paldies! Dargie kolēģi, paldies eh, par līdzdalību šajās diskusijās. Vai ir kādi citi jautājumi? Nē? Nu, 22. septembrī ir mūsu nākamā sēde. Un tagad mēs turpināsim ar koordinatoru sēdi, kam būtu vajadzēs sākties 6.00.